Dear colleagues, welcome to the first committee meeting. Tā mēs esam gatavs tādu pirmo mūsu sanāksmi šajā gadā. Es ļoti ceru, ka mums bija lieliski svētki un arī ļoti gaida mūsu tālākā darbību. Vēl visu to labāko un mēs nonākam pie pirmā punkta - darba kārtības pieņemšana. Ja komentāru nav un tādu arī nav, tad darba kārtība ir pieņemta man kā priekšsēdētājam vairs nav nekāda paziņojuma. Tas nozīmē, ka mēs varam uzreiz pāriet pie trešā punkta protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2. oktobrī, 19. oktobrī, 19. oktobrī, 23. oktobrī un 6. novembrī. Ja komentāri par šiem protokoliem nav, ja nebūs līdz sanāksmes beigām, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir apstiprināti. Un tālāk mēs nonākam pie balsošanas. Es domāju, ka mums būs nepieciešama vismaz viena stunda eh, visai balsošanas procedūrai, kas paredzēto šodien. Eh, mēs sākam pirmo balsojumu. Turpmākā makrofinanciālā palīdzība Grūzijai. Um, referents ir mūsu kolēģis Mamīkins. Vai jūs gribat kaut ko pateikt, Andres? Jā, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību, un es eh, ļoti ceru, ka balsošanas rezultāts būs pozitīvs. Lielas paldies priekšsēdētāji! Labi, liels paldies arī jums. Vai ir kādi vēl citi komentāri? Nekādu citu komentāru nav tādā gadījumā, kāpēc gan mums nesākt uzreiz eh, ar balsošanu? So, this one? Yeah, this one. Okay. Now. Mēs varam balsot kopā mm, blokā. Tas ir no sākuma. Sā, tātad sākuma balsojam visi kopā. Kas par? Pret? Atturs? Tas nozīmē, ka tas ir noraidīts un tālāk mēs pāriesim pie mutiskā grozījuma numur viens, kas pār pret atturs pieņemts. 38. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. 39. pār pret atturs noraidīts. 40. kas pār pret atturs noraidīts. 41 pār pret atturs noraidīts. Kompromiss numur 1, kas pār pret atturs pieņemts. 48. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 48. sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 par 39.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 atturs noraidīts, 61 par, pret atturs noraidīts, 62 par, pret atturs. Pārbaudīsim 62, sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. par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 pret atturs noraidīts. 36 par pret atturs noraidīts. Un tad uh, galējais balsojums. Galējais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48 pret 3. We now come to... Tālāk piektais punkts mūsu darba kārtībā. Nākamā DFS parlamenta nostāja sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam 2020. gadam. Pats Endīkungs ir atzinums sagatavotājs. Lūdzu, vai jūs gribat kaut ko teikt? Nē, neko negribat. Paldies. Tālāk pāriem pie balsošanas. Un sāksim ar pirmo kompromisu, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais pār pretaturs noraidīts. Otrais kompromiss pār pretaturs pieņemts. 24. pa daļām. Pirmā daļa C, kas par pretaturs noraidīts. Otrā daļa par pretaturs noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. 26. par pret atturs noraidīts. 28. par pret atturs noraidīts. 4. kompromiss par pret atturs pieņemts. Mūtiskais numur 1. Personāla balsojums šeit ir paredzēts. Sākam balsot. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši, tagad viens vēl. Beidzam balso noraidīts. Diezgan pārliecinoši 41 pret. Tālāk otrais mutiskais arī personāla balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais mutiskais arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemt. Un tālāk mēs nonākam pie piektā kompromisa, kas pārpret atturs pieņemts. Sestais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. Astotais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. Devītais pār, pret, atturs, pieņemts. 10 pār, pret atturs pieņemts. 11 pār, pret atturs. Pārbaudīsim 11. kompromisu, sākam balsot. So it's been rejected by one vote. Noraidīts ar vienas balss pret pārsvaru. 11. noraidīts, tad jābalso par 47. 47. kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim. 47. Sākam balsot. Uh, okay, sorry. Par to nav jābalso jo sestais kompromiss ir bijis jau pieņemts iepriekš. Tad tālāk nākamais ir 51. grozījums. 51. grozījums, sākam balsot, nu, kas pār pret atturs. So that was rejected. And we now come to Noraidīts 63. Kas par? Pret. <coughs> Atturs. Vai pārbaudīsim arī 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk elektroniski balsosim par visu galējā formā. Sākam balsot. Oh, The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. So we come to item... Tālāk sestais punkts. So the result is 39, 9, 8. Uh, the result was 39, 4, 9 against, 8 abstentions. 39 par, 9 pret. Tāds bija rezultāts. Sestais punkts - 2006. gada finanšu vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas ārējās darbības dienests. Mūsu atzinuma sagatavotājs ir Kristiāns Danpreda. Viņš šodien ir vai nav, nav. Varbūt kāds cits grib kaut ko teikt. Neviens. Tā tad varam pāriet pie balsošanas. Amendment number one. In... Pirmais grozījums, kas pār pret atturs. Pārbaudīsim. Pirmais grozījums. Sākam balsot.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 pret atturs pieņemts. 8 par pret atturs noraidīts. 9. par daļām. Nē, par to nav jābalso, jo 8. ir. Nē, nebija pieņemts 8. Tātad tomēr ir jābalso. Par 9. balsojam. Par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Otro daļu par pret. Atturs. Pieņemts. Was 9 adopted? Yes. Yes. So we come to 11. 9. ir pieņemts, tālāk 11. pārpret atturs noraidīts, 12. pārpret atturs noraidīts, 13. pārpret atturs noraidīts, 14. padaļām, pirmā daļa, kas pārpret atturs noraidīts, otrā daļa pārpret atturs pieņemts.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 Elektroniski balsosim par atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts 49 par 6 pret. Tālāk 7. punkts. 2016. gada finanšu gada mm, vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas komisija. Atkal atzinums sagatavotājs ir Prēdis kungs. Es redzu, ka pants Ērīkums grib kaut ko teikt. Lūdzu. Paldies. Gribēju piedāvāt mutisku grozījumu. Tas ir pie C17 grozījuma, Solē kunga grozījums. Es nezinu, vai šobrīd uh, to paust un piedāvāt, vai tad, kad nonāksim līdz 17, bet jebkurā gadījumā aicinātu svītrot daļu no šī grozījuma. Un tas būtu mans mutiskais grozījums. To... Kāpēc, kad mums to nedrīkst, tad nonāksim līdz 17. grozījumam labi? Vai vēl kādi citi komentāri? Ja nav, tad varam sākt balsošanu. Pirmais grozījums, kas pār pretaturs noraidīts, otrais pār pretaturs noraidīts, trešais kas pār pretaturs. Pārbaudīsim trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais par pretaturs noraidīts. 5 par pret atturs noraidīts, 6 par pret atturs pieņemts. 7. par pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 12. kas par pret atturs pieņemts. 13. pārpretā turs noraidīts, 14 par pret atturs noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk 16. kas par pret atturs pieņemts. 17. Pancerikungs. Eh, volevo Es aicinātu svītrot otro daļu šajā grozījumā, saglabāt uh, no vārdiem paust bažas. Un šī otra daļa par to, ko sagaidām no komisijas, uh, to mēs aicinātu svītrot līdz pat uh, šī teikuma beigām, kur ir minēta Izrēla. Ekiāru. So, this is the request of Mr. Panzeri. Pancerikungs eh, ieteica to, ko viņš ieteica, kas, pa, kas pret. Es redzu jūsu kolēģi. Tātad noraidīts ir jūsu priekšlikums, pancērīkungs, jūsu lūgums ir noraidīts. Un tagad mēs balsojam vecajā formā. Kas pār? Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 21. pār pret atturs pieņemts. Elektroniski balsosim par šo atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 50 par 3, 3 pret. Tālāk astotais punkts. Kopīgi dienas darba dokumentu dzimulīsiesību pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm mētiņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ESāriju attiecības starpniecību 2020. gadā īstenošana. Atzinuma sagatavotāja Beatrīs Besera. Vai viņi ir šeit? Nē sagatavotāji nav ieradušies, vai kāds cits grib izteikties viņas vietā? Miss Bastarečēja, would you like to... Bastarečējas kundze, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, paldies, priekšsēdē. Es gribēju pateikties visiem ēnu referentiem eh, par um, sadarbību. Rakstot šo ziņojumu, ļoti labi norisēja mūsu sadarbība. Mums eh, ir rezultātā mēs esam devuši ļoti labu ieguldījumu tieši dzimumu līdzekļu jautājumā un nodrošināšanu, tiesību nodrošināšanu meitenēm un sievietēm. Vai kāds vēl grib kaut ko teikt? Nē, neviens neko negrib. Tādā gadījumā mēs varam uzreiz balsot. 15. grozījums, kas par pretaturs pieņemts. 17. par pretaturs pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pretaturs pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pretaturs pieņemts. Grozījums numur 22, kas par pretaturs pieņemts. Trešais kompromiss, kas pārpret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss pārpret atturs pieņemts. Piektais kompromiss pārpret eh, pieņemts. Sestais kompromiss pārpret atturs pieņemts. Septītais kompromiss, kas pārpret atturs pieņemts. Astotais kompromiss pārpret atturs pieņemts. Devītais kompromiss pārpret atturs pieņemts. Desmitais pārpret atturs pieņemts. 49. grozījums, kas pārpret atturas. Pārbaudīsim 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. kas pārpret atturs. Pieņemts. 57. pār pret atturs pieņemts. 59. pār pret atturs pieņemts. 61. Divās, pa divām daļām, divās daļās par pirmo daļu, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk par otro daļu balsojumu, kas pār pret atturs. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 par 23 pret. 11. kompromiss, kas pār pret atturs. Pieņemts. 3. grozījums, kas pār pret atturs. Pieņemts. 4. pār pret atturs. Pieņemts. 5. pār pret atturs. Pieņemts. 7. pār pret atturs. Pieņemts. 8. pār pret atturs. Pieņemts. 12. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums. Par, pret, atturs pieņemts. Tad balsojam par visu dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 53 par 5 eh, pret. Tālāk. Pāriem pie 9. darba kārtības punkta Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveida ar mērķi stiprināt Eiropas Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju. Šeit ir bijušas zināmas diskusijas. Tad nu sākumā došu vārdu, kam tad dod vārdu? Vispirms, Jurek Kungs, lūdzu.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 Salomon. Viņi gribēja vienkārši to pateikt, lai tas tiek protokolā atzīmēts. Okay. So, can we go back now to... Labi. Devītais punkts. Atgriežamies pie tā. Mr. Pašku kundze ir atzinuma sagatavotāja. Kurš vēlētos izteikties? Referente? Vai kāds cits gribētu ko teikt? Jūs šķiet negribat izteikties? Kas taldo kungs? Grācie. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai norādīt, ka kolēģis Pasku atzinumā bija divu politisko grupu aicinājums atlikt balsojumu pirms esam panākuši vienošanos par visai svarīgiem jautājumiem. Notika ēpastu apmaiņa un, cik sapratu, tad arī atzinuma sagatavotāji varēja piekrist tam, ka balsojumu atliekam uz nedaudz vēlāku brīdi šodien. Uh, un vairākas grupas nav patiesībā vienojušās. Tādēļ aicinātu no sirds atlikt balsojumu uz nedaudz vēlāku brīdi šodien dienas gaitā, un ja nu būtu nepieciešams labi uz 1. februāru, tas būtu izcili, bet, nu, arī šodien uz kādu vēlāku brīdi nedaudz arī tas jau būtu krietni labāk. Paldies! Paldies, kas taldo kungs, vai vēl kādam būtu kas sakāms? Mr. Mrs. Valero? Valēro kundze. To... Gribēju tikai atbalstīt Kastaldo kunga teikto. Nav mums bijis pietiekami daudz laika iepazīties ar grozījumiem, tādēļ nepieciešams nedaudz atlikt šo balsojumu. Līdz 1. februārim būtu izcili, bet ja nevar līdz 1. februāru, tad uz šodienas pēcpusdienu. Paldies, Valēro kundze. Liberāļu pārstāvis Raros kungs. Jā, arī mēs uh, gribētu atbalstīt šo priekšlikumu no ALDE grupas puses. Dažon kungs. Mēs bijām gatavi gan tagad balsot. Es, protams, saprotu arī kolēģu vēlmi nedaudz pārcelt šo ziņojumu, balsošanu, bet ir patiešām maz tādu grozījumu, kas rada problēmas un 1. februārī balsot nebūtu paredzams. Es tomēr uh, dotu priekšroku balsošanai šodien. Mums vajadzētu varbūt vienoties. Ok, Mr. Pašku. Pašku kungs. Certainly, uh, I agree. Es varu piekrist. Ļoti smagi strādājam, lai iekļautos uh, šajā uh, intensīvajā darba grafikā, jo bijām arī sapratuši, ka daudz kas cits ir atkarīgs. Nu, atlikt nedaudz uz šodienas pēcpusdienu, nu, nenāks par um, sliktu kopējiem kalendāram. Mēs uh, nācām klajā tomēr ar savu gala nostāju laicīgi, cerētu, ka pārējie to saprast. Mēs varētu pieņemt nelielu atlikšanu, bet uh, nu, es nezinu, vai no nu mm, pēcpusdienas sākumu vai uz pēcpusdienas beigām, pievakari jau, jo iespējams, ka daži kolēģi nebija savukārt šādu situāciju ieplānojuši un viņi bija domājuši doties prom, jo ir citas lietas darāmas. Tādēļ, nu, visiem, nezinu, ja mēs sakām pulksten trijos, visi var piekrist. Priekšsēdētājs, man ir priekšlikums. Šodien mums pēcpusdienā ir plānota uh, informācija par afet vizīti uz Nigēru, un tā ir ieplānot 2.30. Aicināt tādēļ balsot 2.30, un pārskats būs uzreiz pēc tam. Manuprāt, tas varētu būt vislabākais risinājums 2.30, 14.30 šodien pēcpusdienā ir pieņemama visām grupām, tad balsot. Labi. Tad devītais punkts balsojums notiks pulksten 14.30 šodien support you. Thank you. Anyway. So we are. Labi. Tas nozīmē, ka balsojums gandrīz šodienai beidzies. Nārta kungs ir klāt. Vai ir zālē? Gracias, senor presidente. No, not yet. Wait a moment. Vēl lūdzu gan nerunājiet, mirklīt uzgaidiet. Kolēģi. ja jūs neinteresē komitejas uh, nākamā darba kārtības punkta saturs, tad aicinu visus atstāt zāli. Mm. Wieso? Now, item... Kolēģi, desmitais punkts darba kārtībā ieteikums padomē komisijai un ārējās darbības dienestam par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu, vēršanās pret terorisma finansēšanu. Mūsu referents atzīmē sagatavojis Javiers Nart. Man informēja, ka ēnu referentu sanāksmē darbs bija ļoti produktīvs un esam jau panākuši vienošanos par kompromisa grozījumiem. Nārta kungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Jā, šis, šī ir ļoti svarīga rekomendācija un ieteikums, jo tajā mēs um, strādājam ar terorisma finansējumu. Uh, pārējot no makrofinansējuma, sākot ar uh, uzbrukumu dviņu torņiem, līdz pat uh, mikrofinansējumam, bet šāda veida finansējums arī noved pie ļoti smagām traģēdijām, piemēram, Nicā un Barcelonā, kur, kur traģēdiju īstenošanai bija izmantoti pavisam nelieli finansiālie resursi. Uh, resursi, kas ir saistīti ar milzīgiem naudas pārvedumiem un banku kontroli, ir uh, ļoti aktuāli mūsdienās, uh, domājot par džihādismu problēmu. Tādēļ mēs esam mēģinājuši rast veidus, kā rīkoties un cik vien iespējams uh, uzraudzīt un kontrolēt arī mikrofinansējuma jomu. Tajā pašā laikā uh, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu un vēl kāda lieta, kas ir ļoti svarīga. Cīnoties uh, ar jebkādiem aspektiem, kas uh, varētu novest arī pie islamofobijas. Uh, Tas ir tas, ko esam mēģinājuši panākt šajā ieteikumā. Mēs no vienas puses mēģinām panākt līdzsvaru, bet ir jādzīvo un jāsaprot arī reālā dzīve. Mēs vēlamies izveidot platformu, kur dažādi Eiropas Savienības valstu izmeklēšanas un izlūkošanas dienesti varētu droši strādāt, nodrošināt informācijas apmaiņu un pamatā tam pirmkārt ir ideja par to, ka mēs izvairamies no jauna centra, jaunas struktūras izveidas. Pirmkārt tādēļ, ka tas būtu lieki, otrkārt tādēļ, ka tā nebūtu efektīvākā pieeja, jo izlūk dienestiem pēc definīcijas ir jāsadarbojas brīvprātīgi un balstoties uz savstarpējās uzticības, tādēļ šādas struktūras jaunas izveida, mūsuprāt, nebūtu pie, piemērots risinājums, un mēs tam pieejam pragmātiski. Otrakārt vēlamies uzraudzīt mikro pārskaitījumus, jo īpaši pārskaitījumus, kas izmanto tradicionālos kanālus. Piemēram, Islāmika Kavala un Patala, kas ir Filipīnās esoša uh, uh, sistēma. Tātad šeit mēs runājam arī par šādu veidu pārskaitījumiem ārpus tradicionālajiem kanāliem. Mēs uh, vēlamies izvairīties no diskriminācijas, jo tas vien, ka persona piedar pie kādas uh, kultūras vai valsts uh, grupas ar citādām metodēm, Uzskatām, ka normas, kas ir jāpiemēro naudas pārskaitījumiem, būtu piemērojams visiem bez izņēmuma. Un arī kredītkartes, kuras, kurās var papildināt esošo naudas apjomu. Tās ir arī jākontrolē vai nu kontrolējot tajās esošās naudas summas vai izmantojot citas metodas un to pašu esam vienojušies arī par maksājumiem vienotās valūtas ietveros Eiropas Savienībā, tur monitorings jau tiek īstenots, kā arī reliģisko kultūras centru uh, zied, saņemtie ziedojumi tiek kontrolēti. Tiek uh, uzraudzīta arī kriptovalūta, bitcoin, un mēģinām no savas puses arī ieteikumā piedāvāt komisijai nāk klajā ar normām, kas būtu reāli īstenojamas. Manuprāt, 281 grozījums, ko esam saņēmuši šajā atzinumā, ir bijuši, tie visi ir bijuši tiešām ļoti svarīgi, lai mums izdotos nonākt pie vienota risinājuma, un jāsaka arī dažādo grupu izvēlētie dažādie virzieni bija ļoti vērtīgi, lai mums izdotos panākt plašu vienošanos par šo ļoti svarīgo priekšlikumu. Un tas parāda, ka visas grupas apzinās, cik smaga šī problēma ir Visi esam strādājuši pragmatiski. Tas man sagādā lielu prieku un paldies jums visiem par to. Thank you, dear Mr. Nārt. Paldies, Narta kungs. Šobrīd iespēja diskutēt uh, ETP grupa lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos uzslavēt uh, atzinumu sagatavotāju Narta kungu. Paldies par konstruktīvo darbu sarunu gaitā, un paldies par to, ka esat iestrādājuši tekstā arī daudzus no mūsu piedāvātiem grozījumu priekšlikumiem, kas ETP grupai bija ļoti svarīgi. Tad nu minējuši dažas no mūsu grupas prioritātēm, kādas uh, piedāvājām pie saruna galda. 11. kompromisā mēs vēlējāmies īpaši norādīt, ka dalībvalstīm ir jādomā par finansējumu avotu sam, izskaušanu kā vienu no politikas prioritātēm un atbalstījām referenta priekšlikumu Eiropas pretterorismu platformas izveidei. Tajā pašā laikā vēlējāmies iekļaut arī precizējumu skaidrojumu par to, ka tam savukārt nevajadzētu nekādā veidā novest pie jaunas aģentūras izveidas. 13. kompromiss, tajā tiek runāts par finanšu rīcības darba grupas darbu, un šeit vajadzētu pieminēt, ka šī struktūra ir izstrādājusi stratēdi, stratēģiju cīņai ar teroristu finansējumu. Esam priecīgi par to, ka arī šeit parādās 19. kompromisā pretterorismu koordinators, un ir norādīts, ka arī šai, šim, šai personai uh, ir jāstrādā pie saraksta izveides tiem, tām personām, kas nestrādā pilnīgi caurspīdīgā režīmā. Un tas, ka ANO drošības padome ir aicinājusi starptautisko kopienu rīkoties aktīvāk, lai apturētu finansējumu plūsmu um, nonākšanu terorismu, teroristu rokās, tas ir minēts šobrīd 20. Aps, uh, kompromisā, un to mēs vērtējam ļoti augstu. 21. kompromiss par, bija dažādi viedokļi par to, vai sākotnējais oriģinālais teksts, kurā ir minēts arī mošais, vai to vajadzētu saglabāt tekstā vai nē. Lielais vairums atbalstīja to, ka šis teksts tiktu svītrots. Man personīgi ir jākonsultējas ar savu grupu, jo ETP pilnīgi skaidri atbalstīja to, un es citēju, ka iestādes uh, Eiropas Savienības dalībvalstu iestādes uzraudzītu ārvalstu struktūru finansējumu mošajām un islāma asociācijām. Un šī finansējuma, šis finansējums būtu aizliegts, ja tiktu uzskatīts, ka jā, ir iemesli uh, ka šīs finansējums varētu um, atbalstīt uh, radikālismu, e, ekstrēmismu, vardarbību vai radikālismu mūsu valstīs. Nobeigumā vēlētos norādīt uz to, cik ļoti svarīgi Eiropas Savienībai ir koncentrēties uz uh, prioritārajām jomām. Jautājums par to, vai uh, nepieciešama plašāka vai mazāk plaša Eiropas Savienības sadarbība, ir vēl neatbildēts. Lēmumu pieņemšana Eiropas līmenī ir jāstiprina gan saistībā ar cīņu pret terorismu, kas pats pēc sava rakstura nepazīst nekādas robežas. Un tajā pašā laikā dalībvalsts ir tās, kas vislabāk spēja pieņemt lēmumus sociālās politikas jomā. Prieks, ka varu teikt, ka redzam atbalstu kopējai Eiropas pieejai cīņā pret šādiem izaicinājumiem, kuriem ir pilnīgi skaidri nepieciešama visas Eiropas kopīga reakcija. Eiropā strādājot kopā varēs rīkoties un mums izdosies izskaust šo um, dzīvības sulu džihādistiem, kas ļauj viņiem rīkoties un uh, uh, īstenot teroru starptautiskā līmenī. Šis ir ļoti labi līdzsvarots, labi izstrādāts uh, ziņojums, un mēs ļoti augstu to vērtējam. Lielas paldies! Thank you. Paldies, Adaktusona kungs. Tagad vārds S&D grupas pārstāvēji. Lūdzu. Paldies, saka Mūdī kundze. Arī es gribētu pateikties atzinam sagatavotājiem par konstruktīvo darbu pie šī ziņojuma izstrādes. Esam vienojušies par labiem kompromisa priekšlikumiem. Tajā skaitā arī grozījumi par finanšu rīcības darba grupu, un, kā jau minēja to arī citi kolēģi, ideja par jaunas platformas izveidi, bet tā, tā būtu platforma, kas iekļautos jau esošajās, izveidotajās struktūrās. Tas nozīmē, ka šīs struktūras tiktu izmantotas efektīvāk, tajā pašā laikā mēs īpaši izcelto problēmu, ar ko šeit saskaramies. Un vēlētos uzslavēt arī referenta centienus cīnīties efektīvā kārtā ar šo problēmu pozitīvi vērtēju to, cik uh, padziļināti detaļās uh, notika darbs ar ēnu referentiem, lai mēs kopīgi nonāktu pie detalizēta atzinuma un pienācīgi risināt šīs problēmas. Bet tajā pašā laikā, lai mēs, uh, lai mūsu darbs nenovestu pie islamofobijas uh, uzplaiksnījumiem, šeit ir pilnīgi skaidri jārunā par rezultātiem, ir uh, jāizskauž šī problēma saknē bet tam nekādā ziņā nevajadzētu mm, izmantot šādu uh, naidu kurinošu redakciju. Un balstoties uz mūsu diskusijām un balstoties uz uh, ļoti labā veiksmīgā mūsu kopdarba, sagaidu, ka beigu versija šim priekšlikumam būs konstruktīva, realistiska, un tai izdosies atvieglot izlūk datu apmaiņu un cīnīties un izskaust terorismu finansējumu. Liels paldies! Paldies! Bēā! Tagad ECR grupa lūdzu. Neviens nevēlas izteikties, Alde arī šķiet ne. Sakuravas kundze goja grupas vārdā lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νάρτ για την σημαντική. Paldies! Es gribēju pateikties Nārta kungam. Viņš patiešām ir veicis daudz darba, piedāvājis mums labu pārdomātu ziņojumu. Un, protams, šis jautājums ir jāplūko uh, vairākās plāksnēs. Mēs nevaram runāt tikai par teroristu uh, iebiedēšanu, ir jāskatās, kādi līdzekļi vispār tiek izmantoti, kāds līdzekļu kopums tiek izmantots. Mēs nedrīkstam būt arī eh, tādi naivi. Jāsaka, ka teroristiem ir ļoti daudz efektīvu finansējumu avotu, daudz dažādu metožu un uh, tiek mēģināts arī, uh, protams, izvairīties no jau kādas kontrolas. Uh, teroristu skaits ir pieaudzis, mums ir jābūt gataviem uz to reaģēt un uh, jārēģē uz to pirmām kārtām politiskā līmenī. Uh, ļoti rūpīgi jāizvērtī tie režīmi un valsts, ar kuriem sadarbojamies, uh, vai tur arī ir vērojama kaut kāda teroristisko organizāciju finansēšana un mēs nevaram būt eh, patiešām liekulīgi sakot, ka mēs tagad eh, cīnāmies aktīvi pret terorismu, bet īstenībā sadarbojamies ar valstīm, kas to pat veicina. Nārta kungs arī to ļoti labi paskaidroja. Uh, Bet, protams, ir jādomā arī par cilvēktiesībām, personas datu aizsardzība ir jāgarantē. Ja Eiropas Savienība patiešām vēlas uz to visu reaģēt un vērsties pret terorismu finansējumu, tad ir jācīnās pret dažādām nelegālām struktūrām reģionos un valstīs Un, protams, jācīnās arī pret korupciju. Tas var būt ļoti svarīgs ieguldījums. Un, protams, ir jāizliedz arī nodokļu paradīzes. Tur, kur mēs pieredzam izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu nemaksāšanu, nu, tur arī šādas nelegālas aktivitātes var plaukt un zelt. Paldies! Paldies! Requests to speak? Vai vēl kāds vēlas runāt? Korvin Mikskungs. Thank you very much. Uh, first of all. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām tāda īsa piezīme 60. gados īstenībā bija daudz vairāk um, terorisma. Rote ar mēju frakcionu, Vācijā, sarkanā brigāde. Tātad 60. gados bija daudz vairāk teroristu atentātu nekā tagad. Tātad nevajag šo mērogu uzpūst. Nārta kungs, jūs teicāt ka uzbrukums pasaules tirzniecības centram tika finansēts ar mikrofinansējumu, bet uh, uzbrukums Nicāja tur jau bija vairāk līdzekļu ieguldīts, uh, ka tur bija, nu, patiešām daudz dažādu finanšu instrumentu, bet tur bija taču tikai viens cilvēks uh, pie smagās automašīnas stūris, viņš vai tad pārstāvēja Alkaidu. Nu, tātad, cik viņam maksāja tas, nu, tikai puslitru degvielas īstenībā, tās bija reālās izmaksas. So, no speak... Citi nevēlas izteikties. Nārta kungs, vai vēlaties tagad reaģēt? Ļoti lakoniski. Es teicu, ka uzbrukumi dviņu toņiem. Du, turņiem tika finansēti ar makrofinansējumu palīdzību, bet Nīcā, Barcelonā un Parīzē tas bija mikrofinansējums. Nu, varbūt, ka te kāda kļūme bija. Jūs teicāt, ka tagad ir mazāk uzbrukumu atentātu nekā sarkano brigāžu laikā. Un jāsaka, jā, nu ļoti labi, ka Polijā nav bijis tik daudz atentātu. Pie mums eh, Spānijā ir bijis ārkārtīgi daudz teroristu atentātu, simtiem cilvēki ir gājuši bojā, nu tas nav nekāds joks, nemot vērā to, cik, cik jūtīgs ir šis jautājums. Es pat eh, pats pirms pāris minūtēm nodomāju, ka tik sarežģītā situācijā, tik grūtos laikos vienīgais uh, Eh, kas mums palīdzēs, ir vienprātība, lai visas politiskās grupas no GOE līdz EKR varētu vienoties par galveniem principiem. Es gribēju pateikties visām grupām par eh, konstruktīvo sadarbību, jo šis jautājums ir svarīgs pilnīgi visiem un jāsaka, ka tāds veselais saprāts ir gūs virsroku. Paldies visiem par to! Paldies, Nārta kungs! Tagad nākamais darbkārtības punkts. Numur 11. Ieteikums padomēji komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošu nolīgumu. Mēs tagad izskatīsim atzinumu uzmetumu, ko sagatavojusi Nikolai Kundze no ALDE politiskās grupas. Tur ir uh, iekļauti ieteikumi padomē komisijai un EADD attiecībā uz sarunām par ES un Azerbeidžānas visaptverošo nolīgumu. Un ir ierasts, ka mūsu komiteja uh, norāda tādas uh, vadlīnijas vai dod mājienus sarunu vedošajām pusēm, kas noteikti par principiem, kas noteikti būtu jāņem vērā. Es gribēju izmantot šo iespēju atgādinot padomēji, ka mēs vēl neesam saņēmuši vairākus dokumentus, kas ir izmantoti sarunās, un mums ir patiešām leģitīmas tiesības piekļūt šiem dokumentiem. Vai kāds no padomus ir klāt? Varbūt, ka viņi seko šai sēdēji internetā, mēs turpināsim atgādināt padomē, ka vēlamies piekļūt dokumentiem, ko nesam vēl varējuši izskatīt. Kolēģis tagad piedāvā dot vārdu Nikolai kundzei, mūsu referentei. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs! Es nosūtīju jums un sekretariātam oficiālu ēpasu, pieprasot pirmo viedokļu apmaiņu pārcelt. Man ir pamatoti iemesli tā rīkoties, jo padomē ir nepieciešami labi, nepārprotami ieteikumi uh, sarunām, un darbs ir bijis patiešām saistīts ar ļoti daudzām jūtīgām detaļām. Jāsaka, sarunas norisinās, bet nu, tas nenotiek pilnīgā cārskatāmībā. Mēs neesam guvuši pilnīgu pārskatu par notiekošo. Ir ieteikumi par politisko daļu, seši par sektorālo un arī divi ieteikumi par tirdzniecības sadaļu. Mēs zinām, ka Azerbaidžanā ir mm, nu, arī tādi jūtīgāki jautājumi, piemēram, attiecībā uz cilvēktiesībām un tiesiskumu. Maijā jaunais uh, sūtnis devās devās uz Azerbaidžānu, uz Bakū. Un es arī gribu iepazīties ar padomas rīcībā esošajiem dokumentiem. Bet ieteikumiem nevajadzētu būt tik formāliem. Mums arī nav noteikts nekāds grafiks šī nolīguma noslēgšanai. Tieši šī iemesla dēļ lūgtu, lai komisija izskata manu ziņojumu un lai tiktu mainīts arī viss uh, grafiks. Paldies! Paldies, Nikolai Kunze! Jūs piedāvājat mainīt visu kalendāru? Ko domā politisko grupu pārstāvi? Mamīkina kungs. Ar spikin Latvijam uh, es gribētu atbalstīt reportieres uh, nostāju, jo uh, tā man šķiet simpātiska vismaz mana uztverē šādu iemeslu dēļ. Pēdējā laikā mēs redzējām, kad mūsu ārlietu komitejā bija vizīte uz Baku pagājušā gada, ka progress Azerbaidžānā ir, ir jūtams, tas eksistē. Uh, Un es domāju, ka e, mēs tiešām varam šogad, kad šī valsts atzīmē savu e, simts, e, simts gadu jubileju kopš pirmas Azerbaidžānas republikas, tiešām politiski ļoti stingri virzīties uz priekšu. Un man reportieris Nikolais Kunzes šis piedāvājums šķiet ļoti simpātisks. Thank you, Mr. Mamikins. Mr. Paldies, arī Štetinskogs. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, dámy a pánové. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Es apzinos, ka labas attiecības starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu būtu ieguvums abām pusēm. Bet man nešķiet, ka vajadzētu pārcelt tagad ziņojumu izskatīšanu. Cilvēktiesību pārkāpumi e, Azerbaidžānā turpinās un mums vajadzētu popularizēt savus vērtības, kas e, sakņojas e, arī tiesiskumā un cilvēktiesību ievērošanā, bet tur tiek apspiesti cilvēktiesība aktīvisti un arī žurnālisti. Man ir jāpiemin Mohtarlī, Afgana Mohtarlī eh, kungs. Tas bija pirmais žurnālists, kas tika nolaupīts no Grūzijas, un pirms sešiem gadiem viņam, eh, viņam tika piespriedz seši gadi cietumsoda. Esmu ārkārtīgi nobažījies par šī žurnālista likteni. Paldies, Štetins kungs! Fotīgas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu referentus lūgumu divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām mēs parasti izrādām tādu taktu, pieklājību pret referentiem un rēķinamies ar viņu viedokli. Cilvēktiesības ārlietas mūsu komitejai ir ārkārtīgi svarīgas, mums var atšķirties viedokļi, bet, nu, ir arī gadījumi, kad mums ir uh, jāuzticas pilnībā referentam. Nikolaja kundze ir ļoti pieredzējusi kolēģe. Es arī zinu, kā viņa ir strādājusi sēde komitejā un citviet. Tādēļ pilnībā viņai uzticos. Un Jāsaka, Azerbaidžanā situācija ir visai delikāta. Ir bijuši tādi paziņojumi no Azerbaidžānas valdības, kas it kā ļāva lolot cerības. Tika runāts arī par simtgades uh, svētkiem valstī un ka tas varētu būt arī tāds simbolisks solis, lai uzlabotu cilvēku tiesību situāciju valstī. Man liekas, vajadzētu nedaudz nogaidīt un paskatīties, kas notiks tālāk. Es ceru, ka kaut kas tiks eh, panākts un mainīts uz labo pusi. Un ir vēl kāds iemesls, kādēļ mums vajadzētu eh, mainīt grafiku. Mēs arī Polijā atzīmējam eh, mūsu neatkarības atgūšanas simtgadi, un Azerbaidžāna īstenībā mums ir palīdzējusi daudz eh, šajā jomā. Azeru eh, ļaudis, pilsoņi ir to darījuši, tādēļ esam viņiem par to pateicīgi. Paldies, Fatīgas kundze! Tagad Alde grupas vārdā izteiksies trīs runātāji - Kučuks, Grigule un Vaigls kā jūs sāksiet eh, tikai viens arguments eh, atbalstot eh, Nikolai kundzi. 2018. gadā mums būs šī PCC tikšanās Azerbaidžānā, un Kārīma kungs varbūt arī kaut ko varēs piedāvāt no savas puses kā prezidents. Tādēļ es Noriku Nikolai atbalstu. Paldies. Thank you. Paldies. Grīguls kundz. Jā, godātie kolēģi. Um, es arī runāšu latviski, izmantošu šo iespēju runāt latviski. Es pilnībā piekrītu um, Fotigas kundzes viedoklim. Mums vajadzētu izrādīt vairāk cieņas reportierim, jo tiešām šis ziņojums šobrīd nav tādā kondīcijā, nav tādā stadijā, lai mēs um, steigtos, um, veiktu šo domu apmaiņu un ļoti ātrā tempā viņu pieņemtu. Eh, es ļoti vēlos atbalstīt reportieri, eh, atlikt šī ziņojuma skatīšanu, jo ir daudzas lietas, kas ir papildināmas. Šajā ziņojumā nav um, ietvertas atsaucas pat uz Eiropas parlamenta pagājušā un aizpagājušā gadā pieņemtajiem dokumentiem. Uh, mēs skatāmies uz visu ko citu, bet paši uz saviem dokumentiem nepaskatāmies, nepanalizējam. Un otra lieta, es gribētu tomēr aicināt ārlietu komiteju um, vienādā veidā um, izturēties pret um, Kaukāza valstīm, gan pret Gruziju, gan pret Azerbaidžānu, gan pret Armēniju. Uh, un šeit uh, nedaudz šajā brīdī attieksme pret Azerbaidžānu ir, ir, ir, ir savādāka nekā attieksme pret Armēniju, jo mēs zinām, ka šāds pats ziņojums tika gatavots arī par Armēniju, bet bez, bez skatīšanas. Uh, Uh, un bez debatas ārlietu komisijā. Tā kā es arī no savas puses ļoti stingri aicinu atlikt šo ziņojumu vismaz līdz uh, Eironesta delegācija un ārlietu komisijas delegācija atgriezīsies no Baku maijā. Right, thank you. Paldies. Ivo Vaigls lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, pat nevar uh, vairs īsti sameklēt vēl vairāk argumentu, lai atbalstītu referents priekšlikumu, bet mums noteikti ir jāpatur prātā arī tie priekšnosacījumi, kas bija jāizvirz, lai uzsāktu sarunas par uh, visaptverošo nolīgumu. Uh, mūsu ceļš nav bijis uh, rozēm klāts, ir bijis daudz ērkšķu. Mums, protams, ir jāmēģina atrisināt tās problēmas, ar kurām sastapāmies, un kā AFED delegācija mēs arī bijām gan Bakū, gan Erevānā, un uh, šajā atzinumā Nav pietiekami uh, izgaismots arī Kalnu Karabaha jautājums. Uh, tā joprojām ir samilzus problēma šajā reģionā - strīdus ābols starp Armēniju un Azerbaidžānu. Un joprojām turpinās polemika, vai šo problēmu ir iespējams atrisināt un kādā vīzē. Mums ir, protams, jāatbalsta Azerbaidžānu, bet mums varbūt ir jābūt proaktīvākiem šajos centienos. Mums ir pietiekami daudz laika. Mēs varam arī izdarīt zināms piedienu uz Azeru valdību, lai uh, tiktu atļauts mediju plurālisms, lai tiktu ievērot cilvēktiesības, bet atvēlēsim saviem uzdevumiem pietiekam daudz laika, nesasteigsim neko, lai varētu izveidot produktīvu dialogu ar šo valsti, kas mums ir tik ļoti vajadzīgs. Paldies! Paldies! Un tagad ceturtais Alde grupas runātājs uzstāsies Austrevīčijus kungs. Es domāju, jūs tagad eh, ļoti labi esat likuši sev sadzirdēt. Jā, es gribu teikt, ka mūsu grupa ir pietiekami liela un nozīmīga Eiropas parlamentā, tādēļ mēs izmantojam jebkuru izdevību izteikties. Ir īstenībā divi iemesli, kādēļ es izvēlējos uh, šobrīd runāt. Jūs teicāt, ka nav pietiekami labas saziņas starp padomi un mūsu komiteju. Uh, Un es domāju, tā ir laba izdevība atgādināt padomēji, ka mums ir uh, nepieciešams piekļūt uh, ļoti svarīgiem dokumentiem, kas ir saistīti ar sarunu vešanu. Mums taču arī ir jāsagatavojas pietiekami labi un pamatīgi pirms uh, pārējām pie balsošanas. Otrām kārtām, Azerbaidžāna arī ir viena no austrumu partnerības valstīm. Un mums ir uh, jāved sarunas par šo visaptvarošo nolīgumu, kas attieksies uz tuvāku un tālāku nākotni. Ir bijusi tāda pozitīva attiec, attīstība, bet, nu, ne viss ir noritējis uh, tā nevainojami. Un uh, nolaupītiem žurnālistam Afgānam Mutarī tika piespriests sešu gadu cietumsots. Jāsaka, mēs negribējām neko tādu uh, dzirdēt no Bakū, bet, diemžēl, šādas ziņas mūs no turienes sasniedz. Dargie kolēģi, es, protams, gribētu sveikt Azerbaidžānu ar uh, valsts simtgadi, bet Diemžēl izskatās, ka šos svētkus nāksies atzīmēt ar uh, simtiem uh, cietumā ieslodzītu uh, cilvēktiesību aktīvistu un žurnālistu līdzdalību. Tas patiešām ir ļoti skumji. Tādēļ mums ir jāatvēl pietiekami daudz laika uh, šī darba veikšanai. Es, protams, uh, saprot, ka mums ir jāizkopja labas attiecības ar Azerbaidžānu, bet mēs nevaram atkāpties no saviem principiem, mēs nevaram noklusēt to, kas mums nepatīk. Tādēļ. Pieņemsim uh, lēmumu, esot labi informēti, apsverot visus par un pret un arī, protams, saņemot visu informāciju no padoms. Speak on the list, Mr. Lopez. Oh, Mr. Mezerich, ok. Mezeriča kungs, bet sākumā Lopez kungs, lūdzu. Gracias, uh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju izteikties savas grupas vārdā un gribēju pateikt, ka mēs esam pret uh, diskusiju pārcelšanu un vispār grafika mājiņu. Protams, mums ir nepieciešams labas uh, attiecības ar Azerbaidžānu, un mums ir jāpieņem uh, lēmums uh, jānāk klajā ar paziņojumiem. Runājot par procedūru, mēs arī lauzījām ilgi par to galvu. Neviens mums neko nav paziņojis, mēs neesam neko dzirdējuši par to, ka referente grib eh, diskusijas pārcelt. Un pirms tam mums neviens neko nestāstīja, kādu iemeslu dēļ vajadzētu šīs diskusijas pārcelt. Un, ja tas tiks pārcelts, tad mūsu rīcībā nebūs nekādu instrumentu, ko izmantot. Mēs nevarēsim neko ietekmēt, mēs nevarēsim ietekmēt šo nolīgumu. Nē, mēs neko nepārceļam. Tāds ir mans piedāvājums. Es tiešām nesaprotu, kādēļ tiek piedāvāts uh, kaut ko tagad pārcelt. Ja mēs tagad uh, visu grafiku grozīsim, tad mēs īstenībā būsim pārcēluši ne tikai nolīguma pieņemšanu, Bet mums ir arī jāskatās, kas notiek Azerbaidžānā, no kādi notikumi eh, varētu kaut ko tā tālajoši mainīt. Ja jūs mēģināsiet tagad mainīt visu darba programmu, eh, tas ir kaut kā jāpamato, vai jūs cerat kaut ko jaunu sagaidīt, kaut kādus pilnīgi jaunus pavērsienus, bet kam tad ir jānotiek, kam tik tālajošam ir jānotiek, kas varētu pamatot šādu mūsu rīcību? Es īsti nezinu, kāda iemesla varētu kalpot programmas grozīšanai. Mēs esam informēti mm, par valstī notiekošo. Mēs saprotam, ka Azerbaidžāna reģionā ir ļoti svarīga valsts. Esam informēti gan par cilvēktiesību problēmām, gan par reģionāliem konfliktiem, bet tas jau ir ļoti ilgi tā noticis. Nu, nav noticis nekas tāds pilnīgi jauns, kaut kāds uh, jauns pavērsiens, apvērsums. Uh, Atkārtošu, ka mūsu programmas maiņa, visa, visa grafika maiņa neko īsti mums nedos. Mums nevajadzētu pašiem sevi ierobežot. Paldies! Thank you, Mr. Paldies Lopes kungam. Tālāk Mezerič un Nat kungs. Lūdzu, Tomašs. Paldies! Es esmu ēnu referents, un vispirms es gribētu pateikties referentei par izstrādāto tekstu. Es uzskatu, un mēs visi uzskatām, ka šis dokuments ir labs kā starta dokuments. Tas varētu pāraukt par ļoti labu ziņojumu. Runājot par procedūru, Tas ir jautājums, kas ne tikai skar parlamentāro procedūru, bet arī starptautiskās politikas aspektu. Tāpēc es redzu zināmas iemeslus um, par labu sarunu pārcelšanai uz vēlāku laiku, bet sagaidot arī delegāciju atgriešanos un pārējo atgriešanos no Baku. Bet uh, arī uzskatām, Uh, runāt, apspriest visu failu detaļas. Mm, tas tikai varētu stiprināt delegācijas zināšanas dodoties uz Baku. Un mums vajadzētu arī formāli formulēt, ko tad mēs gribam sagaidīt, kāds notikums, kādu notikumu virzību, un ja mēs nesakām šo argumentāciju, tad ir grūti argumentēt, kāpēc mēs gribam pārlikt uz vēlāku laiku, ko tad mēs gribam redzēt. Uh, Tāpēc es mm, drīzāk ierosinātu tomēr izvērst šo sarunu viedokļu apmaiņu pirms delegācija dodas uz turieni un varbūt balsot pēc delegācijas atgriešanā. Mēs mm, šeit arī mm, sastopamies ar vienu no tādiem uh, Um, vecākajiem konfliktiem, kas raksturo šo reģionu. Un, protams, mēs nevarēsim ar savu dokumentu atrisināt visu un uzreiz, tomēr nekas mums netraucē konkrēti paziņot, kādu ceļu mēs redzam, kādus tālākos soļus, kādu virzību un ir dažādi veidi, kā mēs varam savu viedokli paust šādā ziņā. Paldies! Thank you. Mr. Nutt. Natta kungs. Azerbaidžāna problēma ir interno internu eksternu. Azerbaidžānā e, problēma ir iekšēja un arī ārēja, jo nav e, ties, e, ties, tiesību nu, nodrošinājuma arī situācija Kalnkarabahā brīvība ierobežojums. Un Kalnkarabahā mums ir līdzīga situācija kā Lībijā. Uh, un valdību tur neakceptē plašas āprindas, līdzīgi arī kā Palestīnā, kur arī dažādi viedokļi attiecībā uz miera plānu, ko kaldinājuši Netanjahu ar ASV palīdzību. Un Jemenā ir arī līdzīgas iezīmes, kur arī netiek atzītas um, varas iestādes. Uh, Eh, un eh, jāatcerās arī Madrids līgums um, un Minskas nolīgums un jādomā, kā var atrisināt šo problēmu. Un ir jāatzīst arī realitāte. Grūzijas neatkarība, kad atzina, tad Osetija un vēl kāds reģions atteicās ieiet Grūzijas sastāvā Madrides un Mīnskas nolīgumos. Mēs runājam par tiesībām uz pašnoteikšanos. Arī formulējam šo tiesību pamatus, un viens no elementiem šeit ir tautas grība, tātad vietējo iedzīvotāju vēlēšanās. Un jūs nevarat kaut ko sakārtot to, kas nav sakārtojams no šejienes. Mēs negribam ar saviem risinājumiem radīt um, nākamās problēmas kāpēc Nagorno-Karabaha situācija tad nevarētu izvērsties tāpat kā Osetijā. Um, mēs šeit esam pilnīgi akli Armēnijas kopienas spiediens liek mums atzīt kaut ko tādu, ko mēs nedrīkstam atzīt. Mēs tagad saprotam, kas atbalsta Armēniju, un tā ir Krievija caur vislielāko militāro bāzi, kas atrodas Kaukās reģionā. Mēs joprojām esam akli, un mēs atsakamies saprast šī fenomena būtību. Mēs redzam Osetiju, Krimu un Kalnu Karabahu. Uzskatām, ka šī problēma pēc būtības ir vienāda. Paldies! Es um, domāju, ka mēs uzklausījām visus argumentus no par un pret pusēm. Skaidrs, ka mums ir um, dažādi viedokļi, pauž arī tos dažādi politiskās grupas. Bet es domāju, ka mēs varam vienoties par to, ka mēs nevaram veikt pirmo viedokļu apmaiņu šodien. Tas ir skaidrs, to mēs nevaram darīt šodien. Mēs dzirdējām liberāļu lūgumu un arī referenti lūdza atlikt uz vēlāku laiku šī ziņojuma izskatīšanu, apspriešanu. Un Mamīkina kungs arī atbalstīja šādu virzību. Un tad eh, Lopes kungs pret eh, savas grupas vārdā runājot. Štetins kungs tālāk ir pret un zaļie. Mēs arī kungs arī ir pret atlikšanu uz vēlāku EKR Fotīgas kundze pār, e, tad es e, ierosinu rīkoties sekojoši paplašinātā birojā. Mēs varētu to apspriest, kur mēs aicinātu politisko grupu pārstāvjus, jo mums ir jāņem vērā visus šos argumentus par un pret, e, kuru pauda abas nometnes, kuras pauda abas nometnes, e, e, šī te prasība, ka ir jābūt vienādai attieksmei pret ziņojumiem. Bet, ja mēs e, kaut ko lemjam šodien. Es domāju, ka paplašinātais birojs būtu labākais veids, kā atrast risinājumu. Kad būs nākamā sanāksme paplašinātajam birojam? Nākamā sanāksme būs 25. februārī, bet mēs varētu arī rakstiski, rakstisko procedūru veikt. Varbūt eh, padomāsim, izrunāsim to. Es domāju, ka liberāļie kolēģi pauda ļoti labus argumentus, un es saprotu, ka, ka vairākums no S&D un EPP ir pret atcelšanu uz vēlāku laiku. Nikolai Kundze. Paldies eh, priekšstādē par šo nostāju. Es gribēju varbūt teikt kaut ko vēl precīzāk. Es nelūdzu, lai ziņojumu atceļ uz vēlāku. Es lūdzu, lai tiktu mainīts kalendārais plānojums šim ziņojumam. Eh, lai arī šajā ziņā mēs runājam par rekomendāciju, ko mēs sniedzam padomēji, mums ir jābūt konkrētākiem un jārunā nopietnāk eh, tomēr man nav nolūks eh, kaut ko formālāk paust. Eh, Situācija ļoti delikāta, mums ir jābūt tādiem, mm, kuriem uzticas. Mēs eh, negribam pārāk kritizēt Azerbaidžānu, mēs to daram un joprojām darīsim. Un joprojām cilvēki ir ieslodzījumā, ir cietumā, un es gribu redzēt no Azerbaidžānas puses ļoti skaidru pozīciju attiecībā uz cilvēktiesībām. Pretējā gadījumā mēs varam izmantot uh, visus eh, labākos vārdus un teikumus, lai aprakstītu šo situāciju, bet nekas vairāk arī nenotiks. Un tas eh, liek, liks citiem apšaubīt mūsu pozīciju un uzticību mums. Ja jūs gribat slēgt partnerības nolīgumu, jums ir jābūt arī mm, partner pozīcijās. Uh, tad lai mums uzticētos, lai uz mums paļautos, kā, Eiro, kā uz Eiropas parlamentu, kā uz politiķiem, kas darbo šeit, mums ir jābūt konkrētākiem. Tas ir svarīgi. Un otrs jautājums, ko pacēla eh, kāds kolēģis, mums ir nepieciešams nodrošināt skaidru uh, sadarbību ar padomi, tādu, kas turpinās. Diemžēl šajā gadījumā šāda sadarbība iztrūkst. Un mūsu rekomendāciju atbalst, lai atbalstītu arī sarunu vedējs. Ja mūsu dokuments nebūs eh, tāds stabils, tad tas ievirzīs šīs sarunas pārsvarā ekonomiskā gultnē. Es meklēju risinājumu tā, lai šīs ziņojums būtu labs teksta ziņā un kas būtu arī īstenots. Šeit nav runa par nolīgumu, ka tādu, bet par rekomendāciju slēgšanai. Paldies, Nikolai kundze. Ļoti interesanti dzirdēt, ka jūs lūdzat nevis atlikt uz vēlāku laiku apmaiņu, bet tieši mainīt kalendāro plānojumu. Manuprāt, tas ir viens un tas pats vai kaut kas ļoti līdzīgs. Bet tagad es došu vārdu mūsu galvenajam pārunu vedējam no es puses Luks Deviņa kungs. Vai jūs gribat kaut ko teikt? Kāds būtu jūsu ierosinājums? Vai mums vajadzētu mainīt eh, šo plānu vai arī ne? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt. Godājumie parlamenta deputāti, man ir ļoti grūti aizstāt jūs šajā lēmumā. Mēs esam gatavi mm, jums stāstīt par to, kāds progress ir panākts sarunās pagātnē. Mēs esam gatavi stāstīt gan šodien, gan arī jebkurā citā dienā, stāstīt par to, ko esam paveikuši paši. Eh, un eh, es tiešām nevaru komentēt jūsu komisijas eh, darbu plānu. Vai <laughs> cik žēl, saka priekšsēdētājs bet mēs esam apmainījušies ar argumentiem, un mēs turpināsim diskutēt šo jautājumu paplašinātajā birojā. Paldies, Nikolai Kundze, paldies visiem pārējiem par ieguldījumu šajā diskusijā. Now, we're half an hour early. Esam ietaupījuši pusstundu laika, visiem tas ir pārsteigums. Vai ārējās darbības dienesta kolēģi jau būtu šeit, varbūt? lai mēs varētu runāt par rohingu stāvokli. Um, the external... Ārējās darbības dienesta kolēģi mums pievienosies pēc desmit minūtēm. Tas nozīmē, ka atsākam darbu bez 20.11. Right, dear colleagues, we can... Kolēģi, turpināsim darbu. Ir jau bez 15.11. 12. punkts darba kārtībā. Šobrīd notiks viedokļa apmaiņa ar Eiropas ārējās darbības dienestu par Mjanmas Rohingu stāvokli. Gribētu atgādināt, ka AFET komiteja sūtīs trīs no biedriem pievienoties uh, cilvēktiesību apakškomitejas uh, vizītē Bangladešā un Janmā 12. un 16. februārī. Uh, atsliecinieki apraksta, ka Rohingu situācija ir tiešām izmisuma pārpilna. Uh, Kopš 17. gada augusta turpinās uzbrukumi uh, un uh, organizāt, um, tātad situācija ir patiešām ļoti pasliktinājusies. Un atbilstoši UNHCR vairāk nekā uh, 600 tūkstoši cilvēku kopš pagājušā gada augusta ir uh, aizvēguši no Mjānmas un papildus daudziem tūkstošiem, kas atrodas bēgļu nometnēs. Un Mjānma uh, neļauj arī um, ap, palīdzības sniedzējiem uh, sasniegt šo mērķi. Un papildus šīs humanitārās krīzes risināšanai mums būtu jārīkojas un jāsadarbojas ar Mjanmas iestādēm. Mums šodien ir ieradušies um, um, ārējās darbības dienesta kolēģi Izabela Delatra, kas ir uh, re, reģionālo jautājumu uh, departamentu vadītāja Dienvidu Austrum Āzijā. Viņa mūs informēs par esošo situāciju un to, ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai uzlabotu situāciju un kādā veidā varētu izmantot diplomātskos kanālus uh, un uh, kāds būtu pat cits iespējas uzlabot situāciju. Delīkungs sākumā un tad Latro kundze. Un tad kolēģi mums būs iespēja pārrunāt uzklausīto informāciju. Gribētu atgādināt, ka nākamais punkts ir plānots uh, 11.30 mums pievienosies viesi no Irānas. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Jā, patiešām liels gods un prieks šodien būt Uh, pie jums uh, parlamentā, AFET komitejā. Sākumā vispārīga rakstura informācija, kā jūs zināsiet, Eiropas Savienība politiskā līmenī ir mobilizēta un uh, sniedzam ļoti plašu humanitāro palīdzību, mēģinot risināt Rohingu bēgļu krīzes jautājumu mūsu pieejai pamatā ir uh, visai plašs politiskais un finansiālais atbalsts Bangladešai un Mjānmai. Mūsu politiskais atbalsts ir uh, cita starpā redzams uh, arī pateicoties augstās pārstāves personīgajai iesaistē. Viņa ir devusies uz bēgļu nometnēm, tikusies ar Bangladešas premjeru, ar Aung San Suči. Su pagājušā gada novembrī, un uh, ASEM ārlietu ministru sanāksmē mart, uh, novembrī notika arī vizīte uz Rohainas pavalsti. Un mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka parlamentārā delegācija pavisam drīz plāno doties arī uz Mjānmu un Bangladešu. Tajā skaitā apmeklēt arī bēgļu nometnes Koksas bazāru. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt uh, sadarboties, lai nodrošinātu cieņpilnas brīvprātīgās atgriešanās, balstoties uz uh, divpusējas nolīgums starp Bangladešu un Mjanmu, un risināt arī krīzes pamat uh, cēloņus un uh, mm, panākt progresu attiecībā uz ziņojuma īstenošanu. Un es gribētu pavisam īsi izteikties par repatriācijas uh, vienošanos. Uh, Tas, ka Mjanma un Bangladeša ir uh, parakstījuši vienošanos par atpakaļ nosūtīšanu uh, personām no Rakhainas, bija pirmais solis, kas varētu novest pie atpakaļ nosūtīšanas, kas tiek īstenots regulāri. Un tam paralēli būs jābūt ļoti rūpīgam uh, uzraudzības uh, procesam gan no Eiropas Savienības puses, gan arī no starptautiskās kopienas kopumā, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajām tiesībām. ANO loma mūsuprāt, jo īpaši ANO augstā pārstāvja bēgļu jautājumos darbs ir būtisks šeit. Un šajā kontekstā pēdējā laikā paveiktās fiziskās eh, vienošanās, arī par ko ir vienojušās abas valstis, uh, noteikti arī tiks uzraudzīts un pētīts. Mums, piemēram, ir bažas par to, ka UNHCR pilnībā nav iesaistīts šī procesa īstenošanā, un mums ir šaubas par to, vai starptautiskie uh, standarti un uh, brīvprātīgas drošas uh, atpakaļ nosūtīšanas var tikt garantēts. Mēs turpināsim aicināt abas valstis pilnībā iesaistīt darbā arī augsto, ANO augsto komisariātu bēgļu jautājumos. No Mjānmas puses Eiropas Savienība plānos um, starptautiski izdarīts spiediens, tajā skaitā arī ANO un uh, drošības padomes līmenī, vispārējo uh, jautājumu asamblējas un cilvēktiesību padomes kontekstā un turpināsim konstruktīvi sadarboties ar Mjānmu. Par ANO runājot, cilvēktiesību uh, komitejas faktu konstatācijas misija Mjānmā uh, kas tika pasūtīta pagājušā gada sākumā, mēs uh, aicinājām pagarināt uh, šīs struktūras mandātu un par to rudenī tika panākta vienošanās. Un uh, tika izstrādāta arī rezolūcija UNGA 3 komitejā, ko uh, atbalstīja OIC, kā arī vēl viena um, vēl viena rezolūcija 5. decembrī, ko atbalstīja arī, arī Eiropas Savienība par atbildību un cilvēktiesībām. Mēs esam ņēmuši vērā ANO, NVO, citu struktūru, faktu konstatācijas misijas rezultātus par to, ka notiek ļoti smagi un sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi. Tādēļ Eiropas Savienība nožēlo, ka Mjānma pirmkārt nav veikusi līdz šim nopietnas izmeklēšanas, uh, šajā jautājumā, un otrkārt vēl aizvien, ka tā nesadarbojas ar uh, cilvēktiesību faktu, faktu konstatācijas misijām. Un treškārt pavisam nesen pārtraukts arī uh, pārtraukta sadarbība ar Lī kundzi ANO īpašo uh, referenti. Mēs pozitīvi vērtējam uh, valdības centienus īstenot uh, konsultatīvās uh, komisijas uh, secinājums, kas ir tā sauktais Anan ziņojums, un jo īpaši pozitīvi vērtējam nesen uh, uh, paustos paziņojumus par plāniem uh, um, atteikties no vairākajām uh, nometnēm centrālajā Rakhainā. Uh, Tomēr uzskatām, ka valdībai ir nepieciešams konkrēts rīcības plāns par anaina ziņojumu ar uh, tematiskām un geogrāfiskām prioritātēm. Tas ļaus uh, panākt progresu um, atbalsta mobilizācijai gan starptautiskā līmenī, gan arī no Eiropas Savienības. Dzīves uh, situa stāvokļu uzlabošana Rokhainā uh, noteikti nāks par labu arī kopējai atmosfērai, lai nodrošinātu atpakaļ nosūtīšanu brīvprātīgā kārtā tiem, kas ir devušies uz Bangladešu. Par atbalstu runājot, Ženēvas konferencē oktobrī Eiropas Savienība um, bija lielākais donors un tika novirzīt 30 miljoni eiro jaunas naudas un gandrīz 170 miljoni, miljardi dolāri nozīmē, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis valstis ir tātad piešķīris gandrīz pusi no kopējā piešķirtā apjoma. Papildus 30 miljoni tiek, tiks novirzīti humanitārajām vajadzībām rohingiem Bangladešā un vietējām, vietējai kopienai, kas uzņem šos bēgļus un no humanitārās palīdzības gandrīz aptuveni 10 miljoni jau bija bijuši piešķirti un 5 miljoni ir piešķirti re, bēgļu reģistrācijai. Uh, kā tas tika lemts šī mēneša sākumā. Kopējais Eiropas Savienības finansējums Rohingya krīzei tagad ir 78 miljoni eiro. Un no svaigas naudas no attīstības fonda 90 miljoni, 5, 15 miljoni būs ilgtermiņā uh, ilgspējīgas attīstības nodrošināšanai un nu pat uh, Daka un Koks Bazāra nu pat ir notikusi arī faktu konstatācijas misija, lai saprastu, kādi būtu tie vēlamie vai nepieciešamākie projekti, kas jāīsteno. No Mjānmas puses attīstības darba kārtība ir ambicioza un komisija pavisam drīz nāks klajā ar priekšlikumu, kā nodrošināt visaptverošas izglītības reformas, kas izmaksās 220 miljonu eiro. Tam paralēli būs arī Anan ziņojumā iekļauto rekomendāciju izvērtēšana priekšsēdētāja kungs. Tas arī viss no manas puses um, ievadam, un ar prieku atbildēšu deputātiem uz jautājumiem. Un um, varbūt kolēģi var ko piebilst par Bangladešu, ja nu būtu kas sakāms. Lūdzu, paldies! Nav īsti man nekā daudz ko piebilst par uh, nepieciešamības, par vajadzību izvērtēšanas misiju. Skatīsimies, kādi būs rezultāti. Mēs izmantosim uh, visas iespējas, lai atbalstītu Bangladešu, ļautu viņiem tikt galā ar bēgļu plūsmām, kas ir palielinājušās pēdējo mēnešu laikā un neskatoties uz fiziskajiem uh, um, šiem tehniskajiem apsvērumiem, par ko ir vienojusies Bangladeša un Mjanma, mēs sagaidām, ka uh, bēgļi nu, tagad kādu laiku uzturēsies Bangladešā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams turpināt uh, sniegt atbalstu, turpināt sniegt uh, palīdzību ne tikai tīri humanitārā kontekstā, bet arī domājot par saikni starp humanitāro atbalstu un attīstības palīdzību. Jo īpaši zinot, ka šīs bēgļu plūsmas atstās uh, ietekmi arī uz vietējām kopienām. Un tas ir uh, jautājums, kas bieži vien uh, izskan pēdējā laikā uzņēmēja kopiena sūdzas, norāda, ka notiek vīdes degradācija. Tas nozīmē, ka ir ietekme arī uz šo uzņēmēju valsti, konkrēti Bangladešu, un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atrisinātu šīs problēmas, ar ko valstīm jāsaskaras. Uh, Un par šiem tehniskiem, fiziskiem pasākumiem vēl aizvien tur ir ietekmi jāvērtē. Skatīsimies, um, kas tur beigās notiks, jo sākotnēji abas valsts vienojās, ka plūsmas uh, sāktos 23. kas ir šodien. Es gan īsti nezinu, vai šodien bija iespējams viņiem visu jau sākt, bet, kā jau Davids norādīja, mums tas lielākais jautājums un tās lielākās bažas ir saistīts ar uh, uh, UNHCR iesaisti, lai pārliecinātos, ka pilnībā tiek ievērot starptautiskās tiesības un ir visas šīs garantijas brīvprātīgai cieņpilnai atgriešanai. Kolēģi Bangladešā man, man informēšu, mans arī delegācijas vadītājs tur šobrīd atrodas, vismaz ārlietu ministrijā ir vēlme lielākā mērā iesaistīt šajā darbā uh, ANO augsto komisariātu bēgļu jautājumos, un tas sniedz mums zināmos cerības, ka situācija tiek monitorēta un tiek vērtēts vai jāiesaista UNHCR. Nu, šobrīd gan Mjanmā kādu konkrētu priekšlikumu vēl nav, bet vismaz. Um, līgumā ir uh, paredzēta ģimenes atpakaļ apvienošana, ka tas notiktu brīvprātīgā kārtā un UNHCR uh, kontrolēs un pārliecināsies, ka nenotiek piespiedu. Klēra Mūdī, lūdzu, paldies. Mūsu sanāksmē tādēļ viņa aicināja mani atvainoties viņas vārdā par to, ka viņas diemžēl šeit nav. Kopā ar Nīnu un citiem kolēģiem kārlietu komiteja nav pieņēmusi secinājums par Mjānmu kopš oktobra, neskatoties uz to, ka persona pārvietošana notiek pastāvīgi un a, vairāk augsta līmeņa ANO a, ierēģi to ir nosaukuši par genocīdu un arī vakardien ārlietu padomu neīstenot tālākas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par šo vardarbību, tajā skaitā arī militārajiem spēkiem. Otrakārt, repatriācijas vienošanās. Tā šobrīd ir uh, atlikta, bet tad, kad sāksies īstenošana, kā mēs at, uh, pārliecināsimies, ka neatkārtojat. Nu, es it kā turpinu jūsu teikto, vai jūs varētu sniegt informāciju par teikto, kam Janmas iestādes šobrīd domā par um, rohingu atpakaļ nosūtīšanas. Uh, nometņu pieeju, jo tiek norādīts, ka cilvēki uh, kas dzīvo nometnēs, uh, lai risinātu um, pieeju, kad uh, tiek domāts par ilgtermiņa uh, novietošanu, bet tajā pašā laikā netiek nodrošināti pienācīgi dzīves apstākļi vai uh, tiek kavētas uh, izglītības iniciatīvas rohingu bērniem, kas ir vēl kāds jo īpaši svarīgs aspekts. Uh, Un pietkārt, ko mēs darām, lai meklētu ilgtermiņa risinājumus rohingiem, kas nespēja vai nevar atgriezties, paturot prātā un specifiskos personas apsensējums, ir piesaistīts uh, politiskajām reformām, lai tādējādi nodrošinātu arī bēgļu pašpietiekamību. Un vēl nobeigumā, kādā veidā Eiropas uh, parlaments varētu uh, jums palīdzēt, uh, ko panākt, domājot par um, vizītēm uz Mjānu. Claire Moody. Next speaker is... Paldies. Nārta kungs, lūdzu. Un neskatoties uz labo budistu reputāciju, arī viņi piekopīja fundamentālismu. Un neskatoties uz labo budistu reputāciju, arī viņi piekopīja fundamentālismu. sekas un tika teikts, ka vienīgā Birma, kas ir iespējama, ir tāda Birma, kurā dzīvo tikai birmieši. Mums te ir jārunā par nacionālu problēmu. Kā tas tiek definēts? Visas Ir arī problēmas par, eh, ar cilvēku neatgriešanu atpakaļ, bet jāsaka, ka rūpīgākā valsts, kas atbalsta Mjānmu, ir Ķīna. Un pēc uh, Hāna dinastijas viņi arī visu laiku. Mjaņmā eh, tur netālu atrodas Malāizija, Bangladeša kaimiņos, tā tad ir islāma valstis. Mums uz to ir jāreaģē, jāreaģē ekonomiskiem spēkiem. Paldies! Paldies, kas ir Javieram. Tagad barbaries uh, visiem, kas izteicās. Man pat vairāk arī ir paziņojums, nevis jautājums. Kofi Anāna ziņojumā tiek runāts eh, par Rakhainas pavalsts atjaunošanu, lai uzlabotu stabilitāti. Kofi Anāna ziņojumā tiek runāts eh, par Rakhainas pavalsts atjaunošanu, lai uzlabotu stabilitāti. Jūs runājāt par nacionālajām misijām, eh, kam ir jāizskata uz vietas notiekošais, bet, nu, apkopotā informācija ir tik slikta, ka tā nekam neder un eh, tiek arī apgrūtināta neatkarīga izmeklēšana. Mums ir jārunā ar eh, Ajansu Kī, viņa un viņ, ne viņai, ne valdībai nevajadzētu domāt, eh, ka šie cilvēku pārkāpumi, cilvēktiesību pārkāpumi, etniskā tīrīšana var palikt nesodīti. politiskā elite, un šis nesodāmības princips beidzot ir jāizskauž. Mums arī jārunā nepiekāpīgāk ar Ajansu Kī, eh, ja viņa runā par izmeklēšanu, par eh, varmāku saukšanu pie atbildības, nu tad viņai tas arī ir jādara, jo īstenībā viņa eh, kavē. Varbūt, ka mums vēl būs cita viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Paldies! Vada delegācijas. Paldies! Es kā ASEAN delegācijas pārstāvis eh, gribēju eh, ārējās darbības dienas un eh, vai tiek domāts arī par attiecīgām sankcijām pret noziegumu veicējiem, it sevišķi uh, Mjāņmas armiju. Un otrs jautājums, ko pieminēja Javiers Nārts, runājot par ekonomiskajām sankcijām, vai ārējās darbības dienests tās, ka, nu, finansējuma uh, Uh, sniegšanas priekšnosacījumi. Paldies, Tarabelskungs. Un vēl viens runātājs ir manā sarakstā - Petīnīkungs, lūdzu. Informāciju. Mēs šeit runājam par politiskas dabas jautājumu un ir jāsaprot, kā to risināt uh, turpmāk. reiz mēs viņu ļoti atbalstījām, bijām cerību pilni, un kas notiek tagad? Notiek etniskā tīrīšana valstī. Mēs tagad par to runājam atklātāk, apņēmīgāk. Mēs redzam, ka armija izmanto. Runājot par rohingiem, uh, Mums ir ļoti uzmanīgi jāiepazīstas ar visu mūsu rīcībā esošo inter, eh, informāciju. Īsnībā aiz tās lēpjas nacionālisms. Un Birmas valsts jautājums, kā arī šanu novērošanas misija eh, varētu tikai vēl vairāk pārliecināties par eh, valstī notiekošajiem noziegumiem. Mēs runājam arī par Čīnu, Šanu, uh, uh, etniskajām minoritātēm, nevis tikai par. Uh, mēs runājam par Birmas valsti un par tādu vardarbīgu integrāciju, piespiedu integrāciju. Mēs esam pārliecinājušies, ka ne visas politikas ir atmaksājušās, un piemēram, birmieši ne taieši. Mums ir jāpaskatās tālāk. Mēs nevaram aplūkot tikai virskārtu. Ir uh, jāizpēta šobrīd izveidojušos politisko situāciju. Tam visam ir daudz sanāks un dziļāks saknes. Mūsu delegācijai ir jāmēģina arī tas viss analizēt un jāprognozē uh, tuvākā nākotne. Paldies! Neviens vairāk nevēlas izteikties. Kurš pirmais sāks? Atbildēt uz jautājumiem. Delikungs, jūs! <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman, and, and I thank Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Es Runājot par ārlietu padomi, par uh, Eiropas Savienības paziņojumiem. Protams, ka ārlietu padomi ļoti nodarbina Rohingu situācija un jāsaka. Un tas ir uh, arī saistīts ar daudziem jautājumiem, ko uzdeva godātie deputāti proti, ko Eiropas Savienība varētu darīt, ieviešot varbūt tādas mētiecīgas uh, sārums, piemēram, vai uh, uzturēt ieroču embargo vai nē. Protams, visi šie jautājumi vienmēr ir ārlietu padomes darba kārtībā. Un tā tas arī uzkā... norādīja cik dziļi ir meklējams šī konflikta saknes, cik senā vēsturē tas viss ir rodams. Mums, protams, konflikta cēloņi ir jāpaturprātā, domājot arī par uh, turpmākajām prognozēm. Mēs, protams, vēlētos lai konfliktu varētu atrasināt ātri un vienkārši, piemēram, beidzot spiedienu uz Bjaņas valdību. Bet, protams, tas ir saistīts ar daudzām grūtībām. Turpinām. Antēts. Mēs vēlētos, lai bēgļi varētu droši atriesti, atgriezties sava darba daļa un jāmēģina garantēt bēgļu brīvprātīga atgriešanās. Nometnes arī neatbilst visiem sanitāriem standartiem, un tas atkal noveda pie jaunām problēmām. Skaits, kas atgriezīsies eh, Mjanmā, uh, vai šis skaits būs liels, un mums, protams, ir jāsadarbojas ar ies nepacietību. Gaidām jūsu vizīti Mjāņmā. Mēs labprāt arī esam gatavi jums palīdzēt, komandējums likt galvenajiem cēloņiem. Pirmām kārtām An Kofi Anan ziņojums šajā kontekstā arī spēlē lielu lomu. Jūsu brauciens uz Mjaņu februāru vidū, protams, būs ļoti nozīmīgs. Eh, un tā būs vēl viena iespēja paust politiskas vēstījumus un runāt par Lātras kundze, paldies. Es tikai gribēju papildināt uh, Klērs Mūdijas jautājumu. Viņa gan devās prom, bet, nu, gribēja tik un tā uz to atbildēt. Un Jordānija un Libāna šeit arī uh, spēlē līdzīgu lomu kā Bangladeša uzņēmumi. Pēc dažiem mēnešiem uh, parlamentā būs uh, debates par vidusposmu. Bangladešai ir jāpieprasa mūsu atbalsts un. Thank you, Mr. Letra. Paldies, Letras kundze. Paldies pāriem kolēģiem. Vai ir kādi vēl jautājumi? Turpināsim pēc piecām minūtēm. Neliels pārtraukums. Paldies! Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can now... Dāmas un kungi, mēs tagad varētu turpināt mūsu afet komitejas darba kārtību. Esam nonākuši līdz 13. darba kārtības punktam, kur mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar īs, Irāns Īslāma konsultatīvās asamblējas ār, ārpolitikas un drošības komitejas priekšsēdētāju Aladinu Buru Džerdī. Es gribētu šim kungam arī pateikties par to, ka viņš ir pagodinājis mūs ar savu klātbūtni un ir ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Um, Buru Džerdī kungs ir Irāns Islāma konsultīvas komitejas ārpolitikas un drošības komitejas priekšsēdētājs. Un šādā kapacitātē jūs um, varēsiet arī mums pastāstīt um, aktuālāko informāciju par to, kas notiek reģionā, kas notiek uh, jūsu valstī ar, ar um, nemieriem, kas ir notikuši, un es gribētu arī par rīcības plānu parunāt par kopīgo un visaptverošu. Uh, tātad GCPOA e, kopīgais uh, visaptverošais plāns mums ir. Un um, Eiropas Savienība joprojām atbalsta šo rīcības plānu, un mēs esam gatavi turpināt strādāt pie pilnas šī plāna īstenošanas. Pagājušajā nedēļā mēs eh, šo jautājumu apspriedām plenāru sēdē Strasbūrā. Es piedalījos eh, šajā diskusijā, uzklausīju visus, un es konstatēju visu politisko grupu viedokli, un mēs konstatējam, ka neraugoties uz to, ka mēs pilnībā atbalstam šo visaptvarošo darbu plānu, tomēr izskan ļoti daudz kritisku komentāru arī mm, saistībā ar militāro, finansiālo un citu palīdzību Asad režīmam, kas ir, atbalst, kas, um, ir atbildīgs par kara noziegumiem Sīrijā, tātad atbalst šiem uh, mūs uztrauc. Cilvēktiesības ir ārkārtīgi svarīgs aspekts mūsu attiecībās ar Irānu, un uh, tie kolēģi, kas seko šiem notikumiem, pauž bažas konstatējot uh, vārdarbību, konstatējot gadījumus, ka cilvēku dzīvības tiek zaudētas bez uh, jebkāda pamatojuma. Jūsu valstī kolēģi ir aicinājuši atbrīvot um, politiskos ieslodzītos un aicina arī apturēt cilvēku un nogalināšanu vai nāvis sodu izpildi. Es gribētu arī dzirdēt jūsu viedokli šai sakarā. Un visbeidzot, es pats esmu no Vācijas. Un pagājušajā nedēļā Vācijas policija uh, uh, ieradās ar um, arestu orderiem kas ir vērsts pret desmit eh, ar Irānu saistītiem iedzīvotājiem, eh, ka attiecīgi šie aizdomās eh, turētie tiek mm, apsūdzēti spiegošanā. Izraels terora mm, mērķu sakarā, ieskaitot šie terora akti ir vērsti vai plānoti pret uh, Eh, bērndārsiem, kas atrodas Izrēlā, tātad spiegošanas apsūdzība. Visi šie notikumi, šīs apsūdzības mūs ļoti uztrauc. Un kolēģi, tāpēc ir ļoti interesēti zināt eh, par to, kā notiek eh, notikuma attīstība jūsu valstī, kas ir plānots reģionālās politikas un ārlietu politikas joma. Un tāpēc ar prieku dodu jums vārdu jūs runāsiet pārsī eh, valodā. 25. kanālā var dzirdēt arī farsī valodu. Dies par to, ka devāt man iespēju piedalīties eh, šajā parlamenta sēdē un eh, paldies par uzaicinājumu es jūtos šeit mm, ļoti iederīgs. Komitejas priekšsēdētam paldies par lielisko plānošanu un liels paldies par šo iespēju, ko jūs mums devāt. Mēs varam pārstāvēt mūsu tautas Un esam ļoti arī lepni. Mēs varam tagad ir pozitīvi nosuņot, mēs redzam pozitīvu un perspektīvu sadarbībai ar Eiropu, ar Eiropas Savienības dalībvalsti. Ja mēs runājam par laika periodu pirms kodola nolīguma, mēs konstatējam, ka mūsu attiecības stagnēja, tīpaši to varētu teikt par ekonomiskām attiecībām. Un mēs vēl nesenāk pagātnē varējām apgalvot, ka desmitiem miljardu vērtībā tiek um, lēsts um, mūsu ekonomiskais apgrozījums, un tad pret Irānu tika noteikti sankcijas sakarā apgalvojumiem par manipulācijām ar kodoru. Samazināšanās tā noveda ar, pie tā, ka mūsu attiecības ar Ķīnu uzlabojās un mūsu apgrozījums eh, ar Ķīnu dramatiski pieaudz arī sasniedzot desmitiem miljārdu eiro. Un, zams, vai, eh, runājot par to kodolu nolīgumu vai GCPOA rīcības plānu. Abi šie instrumenti ir sabiedriski atzīti, arī ANO drošības padome ir tos pieņēmusi, un šie dokumenti palīdz pavērtumam virzību un arī konstatējam to, ka mūsu divpusējās attiecības aizvien uzlabojas gan parlamentārās dimensijas ziņā, gan arī ekonomika un biznesa uzlabojas. Tad šajā dimensijā mēs arī redzam uzlabojumu. Jo īpaši pēc eh, visaptapošā rīcības plāna uz Trumpa fo fona visi jau zina, kāda ir eh, viņa iedarbība un ietekme. Nu, šī ietekme izplatās ne tikai uz Irānu, bet arī starptautiskā arēnā ir konstatējums viņa rīcības sekas. Mēs konstatējam, ka Trumpa kungs nedarbojas saskaņā ar starptautiskajām normām. Piemēram, pavisam nezvaini, mēs nevaram saprast, kā viņš var vērsties tik ļoti naidīgi pret cilvēkiem, kas ir nā, dzīvo tā paša dieva paspārnē, tikai ādas krāsa ir cita. Mums vienalga, kāda ir ādas krāsa, balta vai melna. Galvenais ir cilvēks, un tāpēc ļoti atbalstām bija ir, ir šīs pretrunas un. un Mēs tāpēc esam ļoti neapmierināti ar Trumpa rīcību. Trumps ir gatavs sagraut pilnīgi visu, ko esam sagrā, sasnieguši. Un tas ir rakstījusi eh, konkrētu tie atsevišķu eh, rezolūciju attiecībā uz šo instrumentu, un tad ir akceptēts to visā pilnībā. Tātad Amerika vērsies arī pēc, pret ANO drošības padomu mēs eh, nekādā ziņā runājot par kodolu ieročiem, kodolu materiāliem, mēs nepie. Un arī mēs absolūti neatbalstam arī izmēģinājumiem, bet šie jaunie izmēģinājumi, kas, eh, kas eh, tiek veikti ar jauniem kodolu ieročiem, tas absolūtā pretrunā ir kodolu noldīgumu, tīpaši sestajam pantam. Uh, Eh, mēs esam pret kodolieročiem, mēs esam āroja, piedalījāmies, eh, jūtām arī ga, ļo, šī ļoti garā kara ietekmi, arī ķīmisko ieroču lietošanu. Mums joprojām Irānā ir kopiena, kas mm, joprojām, pat līdz šai dienai, izjūt ķīmisko ieroču iedarbību, kara ražot ķīmiskos ieročus. Šāda iespēja tika nodota Sadamam Husēnam, un to ir darījuši Eiropas uzņēmumi. Lūk, tāda ir mūsu pieredze arī Teherāns mm, tā laikā, kad bija sadat klausējums, tur tika izmēģināti arī traideni. Bērni tika nogalināti šī izmēģinājuma laikā. Lūk, tāda ir mūsu situācija. Mums nebija iespēja aizstāvēt sevi. Pret mums tika izmantot ķīmiskie ieroči un pastāvēja iespēja arī, ka kodolieroči tiktu izmantoti. Ko, ko jūs darīt mūsu princips, lai nodrošinātu stabilu un ilgstošu drošību? Mēs stiprinam mūsu spējas, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs uzpild, uzpildīsim savu gribu kādai citai valstī. Mēs gribam, lai būtu uh, labas attiecības, mēs šādus potenciālus uzbrukumus mums ir jābūt savai aizsardzības spējai. Uh, un šeit uh, ir vietā jautājums par to, kāpēc mēs atbalstam uh, savu kodolkapacitāti. Piemērs Saudārābiju, Arābija trīs gadus bombardēja 800 tūkstoši joprojām cieš no holēras. Uh, Arī sievietes ir š, to starpā nepārtraukti mirst bērni un sievietes. Sievietes un bērni kadriem mirst dažāda skaista terminoloģija, vai arī tas nozīmē, ka no tā izriet arī kāda praktiska rīcība. Ko tad ANO ir izdarījis, ko ģenerāls Amblēzerī? Ir nosodīta Jemena, Jemena lieta ir izskatīta eh, drošības padomai, bet eh, Sauda Arābijā tieši otrādi šī cietuši, jo Sauda Arābijas iestādes tērē milzīgas summas eh, dažādās jomās. Vai tas ir pareizi? Vai var tādā veidā klāji ignorēt bērnu un sieviešu tiesības? Nē, tas ir nožēlojami, un tāpēc es uzskatu, ka jā. Es eh, negribu īpaši daudz eh, komentēt, tomēr attiecībās ar Sīriju noticis nu, ir kaut kas ļoti ļauns ASV nepareizās politikas rezultātā desmitiem tūkstoši teroristu tika apmācīti un saņēma arī ieročus un naudas izjaukt visu valdības struktūru. Un kāds bija rezultāts? Desmitiem tūkstoši nevainīgu iedzīvotāju atkal ir zaudējuši savus mājas, un mēs eh, redzam, kā notiek šīs migrantu sita, un un nogalināja. Eh, un um, mēs esam uzņēmuši 3 miljonus afgāņu, kas tika izstumt ārā no Afganistānas kara seku dēļ. Simtiem tūkstošu ir ieguvuši izglītību mūsu skolā. Beidzēji tagad mēs esam devuši viņiem šo atbalstu, viņi rēduši ar mums pie viena galda, un tagad um, viņi ir pie valsts stūrs, bet Irānā ļoti liela problēma ir bezdarbs. Un iejaukusies, mēs negribējām iejaukties tieši, ja nebūtu Sīrijas un Irāks valdība kaut ko lūgusi. Ja viņi nebūtu lūgusi, mēs nekad neiesim. Uh, Un tā kā viņi lūdza, tad mēs ieradāmies šajā karlaukā, apkaru, sākām karot pret ISIS, pašu bīstamāko teroristu grupu. Un iejaukušies, te, tad būtu vēl lielāka anarhija, politiskais hauss un drošības katastrofa. Vai situācija Lībijā ir laba, kā jums šķiet? Nē, nebūtu, nē. Tas dēļ tā, ka Viņi nevarēja pēc rietumu iejaukšanās nu, savu situāciju nomenedžēt, bet Irākā un Sīrijā īsis ir sagrauts, un mēs par to lepojamies. Ja tas nebūtu tā noticis, tad Lībija neapšaubāmi uh, būtu nākamā valsts, kuru pārņemtu ISIS, jo sports būtu daudzkāršojies, tur šaubu nav. Un daudzu gadu garumā, jau 7 gadsimtu, kā mēs mēram šo krīzi Sīrijā, mēs esam diskutējuši ar dažādām Eiropas delegācijām. Eiropieši ir ieradušies Irānā parlamentā, mums ir bijušas sanāksmes, un es redzu, ko mēs redzam, ka tūkstošiem. Uh, E, sieviešu no Eiropas iestājās aizsis rindās, arī amerikāņu sievietes. E, un pat pēc šīs personas, kas atgriezīsies atpakaļ valstīs, kas apmācīja, ka teroristi nebūs milzīgs drauds savām valstīm, un tāpēc izlūkdienas e, daudzus simtus. Uh, Tas ir tiešām ļoti mm, svarīgs jautājums, un ja mēs eh, gribam apkarot terorismu, te žēlstībai nav vieta. Lūk, tādu cilvēku, un tagad viņi ir nomainījuši savu nos, nosaukumu un brīvi ceļo pa Eiropu. Kāpēc? Nē, teroristi nemaina savu būti eh, kā rīkoties gadījumā, ja cilvēki dodas ielās ar manis, manifestācijas. Mūsu gadījumā tā bija vardarbīga manifestācija, un pirms e, iz, Islāma konsultatīvas asamblējas priekšā protestē disidenti, opozīcijas pārstāvji, e, viņi nāk un runā un izsaka savas sūdzības, mēs šīs sūdzības arī izskatām, bet ja viņi pārkāpj sarkano līniju, tad uh, Tā ir pavisam cita lieta, un tā tas notiek jebkurā citā pasaules valstī. Ja drošības sarunā līnija tiek pārkāpta, tad eh, tam ir domāti arī policijas spēki, kas iejauc. Tieši tāpat arī Beļģijā, visur Irānā arī tāpat tās eh, ir vardarbība, demonstrācijā ir vardarbība, tad policija iejauc un liek cilvēkus eh, cietuma. Um, kas pie mums bija aizdedzināja bankas ēku, uzbruka kādām citām valdības ēkām, tad, tad viņi tiešām vardarbīgi rīkojās. Uh, Eh, aizvakar, mm, kad es ierados Beļģijā, pirms es šeit ierados, es eh, pavaicāju. Eh, cietuma pārvaldniekam, cik daudz mums ir politiski ieslodzītie 18, viņš teica, bet droši vien viņus arī drīz atbrīvos, jo viņi ir apsolījušies vairs nerīkoties vārdarbīgi. Tā darbojas uh, demokrātija. Mums nav dažādi modeļi, viens Irānai, viens Eiropai. Mums ir gan pulcēšanās brīvība, gan demonstrācija brīvība, bet arī jums, tāpat kā mums, ir arī sarkanā līnija, ko nedrīkst pārkāpt, gluži tāpat kā pie mums tas notika, un mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai šādos gadījumos. Tie, kas runā par spiegiem, jūs saprotat, ka Irānā mums ir ļoti daudz cilvēku ar dubultu pilsonību, simtiem tūkstošu uh, Irānas eh, iedzīvotāji ir ar Kanādas, ASV pilsonību un Eiropas valstu pilsonību. Un ja jūs palasat Irānas konstitūciju, tad redzēsiet, ka ik viens, kas ir ieguvis otras valsts pilsonību, zaudē Irānas pilsonību. Tomēr šiem cilvēkiem ir dubultā pilsonība, un mēs to esam pieņēmuši. Viņi brauc uz Irānu, šķērso robežu, tiekās ar savām ģimenēm. Uh, bet um, šeit jūs nevarat jaukt šo te dūto pilsonību ar, um, ar spiegošanu. Uh, šeit uh, tika nosaukts uh, viens cilvēks, kas ir pabeidzis universitāti. Viņš bija aizbraucis uz kodoli izmēģinājumu centru un ir ieguvis zināmu informāciju, un tā visa rezultātā divi mūsu kodoli zinātnieki tika nogalināti. Un tad viņš aicināja cilvēks no Eiropas rādīt dažādas filmas, visu to, ko viņš ir uh, savācis un uzzinājis, kā spiegs. Tātad uh, spiegošanai ir dažādas sejas. Un man nav laika, un varbūt vienā teikumā par ārlietu politiku ASV, kā jau es teicu no paša sākuma. Uh, tad, kad sa sašaurinājās mūsu at, nu, apgrozījums, resursu attiecības jāstiprina nākotnes labā. Thank you, Mr. Chairman. Liels paldies par jūt Mādī Muravandī, valdības pārstāvi un Šuštārī kungu, Irānas valdības pārstāvi un, protams, jūs vēstnieku kungs. Kolēģi, tagad mums ir laiks līdz aptuveni 12.30. Nu, varbūt vēl kādu minūti ievilksies. Un tad beigās es izdarīšu tādu rezumējumu mēģināsim tomēr iekļauties. Bet tagad redzu, ka vēl kolēģi um, piesakās, tādēļ aicinu mēģināt iekļauties div, divās minūtēs. Saprotu, ka daudz grib izteikties, mēģināšu dot vārdu visiem. ETP grupā Salafrankas priekšsēdētāji. Gribētu sveikt mūsu vidū Irānu. Pēc mūsu diskusijas jo pavisam drīz sekos arī ārlietu komitejas misija uz Irānu. Kā jūs varbūt atcerēsieties, tad daudz šī parlamenta deputāti uzskata, ka kodolvienošanās ar Irānu ir ļoti svarīga, tā ir jāsaglabā, lai mēs saglabātu tātad, situāciju esošajā līmenī un izvairītos no jebkādām eskalācijām. Uh, un šķiet, ka Irāna izpilda visas prasības, kādas tai ir izvirzītas arī šobrīd. Svarīgi, manuprāt, ir domāt par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos visā pasaulē. Tas ir svarīgs jautājums, un mums ir jādomā par iemesliem un par cēloņiem, kā rezultātā tik ļoti daudzi cilvēki ir nonākuši apcietinājumā jūsu valstī. Un pats fakts kā tāds, ka Eiropas Savienība ir aizvien lielākas bažas par balistisko raķešu izmantošanu un jūsu valsts um, klātbūtne reģionā tīri šādā konkrēta kontekstā. Protams, uh, varat būt uh, stabila valsts šajā reģionā, miermīlīga valsts reģionā. Manuprāt, šeit, šajā kontekstā ir svarīgi domāt par uh, vairākiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi arī nāves sodu. Tādēļ, um, ja būtu tik laipni un varētu atbildēt, tad arī to varbūt komentēt, lūdzu. Paldies, es un degrupas vārdā Flekenšteina kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie, uz Irānu. Un ir pienācis īstais brīdis, lai to darītu. Kodola vienošanās pierāda pat uh, mazina. Mums par to ir nevien jārunā, bet arī pašiem ir uh, jāizteno savu vienošanās daļa un mēs ir iespējams uh, sarunāties, ja abas uh, puses, ja abu sarunu partneri ir cieņpilni noskaņoti, uzticas viens otram. Rīcība aktivitātes reģionā mums rada raizes, jo jūs iesaistāt tikai daļu uh, ieinteresēto pušu. Un tas katrā ziņā uh, arī var veicināt eh, tādu rīcību vai tādas valsts, kas nevēlas tādu mierīgu risinājumu, piemēram, arī Izraels-Palestīnas konfliktā. Mēs tāpat arī uzskatām un esam to bieži teikuši. Ar piekrītam tam, ko saka Izraels premjers, bet Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu mūsu prāt nedrīkst apstrīdēt. Jā, man tagad jābeidz uzstāties bet mums būs vēl daudz uh, citu iespēju tikties un runāt par šiem jautājumiem. Ies Liekenštain kungam, tagad EKR grupas vārdā Bas Belders. Jā, ja, dank vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Arī, uh, vai tas nozīmē arī Izrēla, rītdien mēs pieminēsim uh, holokausta gada dienu. Es esmu vēsturnieks un tausminoši. Uh, Un es darbojos Irānas delegācijā un katrā jaunieši režīmu arī pārāk augstu nevērtē, kurā jaunieši režīmu arī pārāk augstu nevērtē. Kur... Paldies! Aldi grupas vārdā Astrevičus kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komitejas pārstāvis. Irāna ir bēdīgi slavena ar augstu izpildīto nāvesodu skaitu. Uh, cilvēku iedzīvotāju skaita ziņā jūsu valsts nav neko liela. Tādēļ gribētu jautāt, kādi būtu jūsu argumenti, kādēļ uh, nāvesots otrkārt. Rītdien Eiropa un pārējā brīvā pasaule pieminēs holokausta gada dienu. Tas bija ļoti smags noziegums kas notika nu jau kādu laiku atpakaļ. Mēs zinām, kādi bija cēloņi, zinām, kādas bija sekas. Vai jūs matavi? Paldies, Austravičus kungs, GNGL grupas vārdā Sakaravas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Man nav tagad nekas jāpiebilst par kodolu vienošanos. Tā ir spēkā, un Irāna arī to ir īstenojusi. Par cilvēktiesībām Irānā runājot. Mēs savas pozīcijas nesam mainījuši kopš pagājušā gada rezolūcijas, bet gribēju uzdot vairākus jautājumus. Esat paredzējuši reaģēt uz cilvēku pieminētajām problēmām, ekonomiskā situācija, problēmas sabiedrībā un arī mm, jāsaka, ka prezidents Rohainī ir eh, teicis, ka tiesības piedalīties demonstrācijās ir eh, cilvēku tiesa apsūdzības par uh, spiegu klātbūtni citās valstīs. Ko jūs domājat par to? Un šī vienošanās ar Sīriju. Vai varētu jūs to vēl vairāk komentēt, un vai jūs varētu arī komentēt Turcijas uh, valdības rīcību? Vai jūs mums, un es domāju, protams, uh, ka presē rakstītais nevienmēr ir jāuztver kā pilnīga patiesība, un uh, Trumpa kungs teica, ka ASV vēstniecība ir jāpārceļ uz Jeruzalemu. Protams, reģionā notiek ārkārtīgi daudz. Paldies, Paldies Sakuravas kundzei, RDD grupas vārdā Kārver kungs, lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji, marīcību Jemenā. Paldies. Paldies, Džeims Kārver, otrais runātāja rauns, ETP grupa, Elmārs Broks redzam, ka Irāna to ievēro. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka pasaulē, sevišķi domājot par Ziemeļkoreju, un es neesmu vienmēr pārliecināts, ka tie ir eh, tātad Irānas izcīnīti kāri citreiz eh, citu valstu teritorijās kas tiek uh, diriģēti, man saistīt tikai dažas valstis, lai varētu procesu turpināt. Un uh, nevar to, kurā gadījumā ir Izraels valsts eksistence atzīšana. Paldies! Elmar Brok. Lielas paldies, Elmar Brok. Tagad S&D grupas vārdā Lopes kungs. Paldies, prezidente, en primer lugar, quería. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties mūsu viesiem. Paldies, ka esat ieradušies. Vai nu pirmkārt, kā jau vairāk kolēģi norādījuši, vēlamies tikai teikt, cik ļoti mēs esam apņēmušies īstenot uh, kodolu vienošanās nosacījumus ar Irānu, tur apdraudēt. Otrakārt, Jārunā par nesenajiem notikumiem arī jūsu valstī. Domāju, jūs sapratīsiet, ka sakojām tiem gan ar interesi, gan ar zināmām bažām. Tīri gan cilvēktiesību ievērošanas kontekstā, gan arī domājot par valsts stabilitāti, ka ir uh, rīkojums no revolucionārās gvardes attiecībā uz ekonomiskām darbībām. Tas mums interesētu, jo Mūsuprāt, tas ir tiešā veidā saistīts ar demonstrācijām. Un ir arī bijuši, zinām, paziņojumi saistībā ar nāves sodu, jo īpaši narkotiku kontrabandistiem, kas, cik mēs saprotam, ir lielais cilvēku vairākums, kas saņem, kam tiek piespriezt šis sods. Tādēļ par to labprāt vēl ko dzirdētu. Un nobeigumā traucēts tas būtu jā. E, Przewodniczący brak Paldies, Bužutīkungs, par kavē mūsu attiecības, bet jārunā arī par uh, Hezbollu. Irāna atbalsta to. Irāna, protams, tika ar Hezbollā. Es uzskatu, ka ilgtermiņā būtu iespējams uzlid, uzlabot cīņu pret Hezbollah. Paldies! Paldies! Esmu kritiski noskaņots par uh, cilvēktiesību un brīvību situāciju Irānā. Treškārt, ja paraugāmies uz situāciju reģionā, nav iespējams vienoties. Uh, tad, Un ja mēs, um, piemēram, uzdosim jautājumu Libānas um, prezidentam, kas ir kristietis attiecībā uz. Un ja mēs, um, piemēram, uzdosim jautājumu Libānas um, prezidentam, kas ir kristietis attiecībā uz Pala varbūt uh, svarīgs. Tādēļ, nu, ir ļoti svarīgi saprast, ka Šī kriminālā pieeja Asadam ir viena lieta, bet, manuprāt, ir visai svarīgi tomēr ši, par šiem jautājumiem domāt, jo tas var būt uh, pretrunā vien Irānas uh, armija nebūs klātesoša vai nebūtu bijusi klātesoša, tad arī ISIS būtu krietni veiksmīgāk izdevies tur darboties. Mums ir jāatzīst, ka Irānas uh, spēku loma bija tiešām izšķirīgi svarīga. Jēmene tālāk, jā, ir skaidrs, ka te mēs runājam par uh, pilsoņu kara situāciju, tomēr ir svarīgi domāt par reālo kontekstu un saprast, ka tas, kas notiek, ir militārā agresija no Saudārābijas puses. Paldies, Nata kungs! Pēdējie trīs runātāji Radaktus un kungs lūdzu. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Puraģārdī kungs. Kā jau priekšsēdētājs Makalistra kungs norādīja pašā sanāksmes sākumā, šai komitejai ir patiešām nopietnas bāžas par esošo situāciju jūsu valstī. Hezbola un Hamas finansēšana noved pie reģionālās nestabilitātes un polarizācijas. Un patiesībā tas apdraud arī Izraēlas drošību, kas ir vienīgā demokrātija šajā reģionā, un Eiropas Savienību ir ļoti jums svarīgas. Gribētu jautāt, kādā veidā jūs uzklausāt Eiropas Savienības bažas un kritiku, domājot par fin teroristu finansējumu konkrēti. Otrakārt, implējā. Mēs zinām, ka nesenajās demonstrācijās vairāk nekā 3700 cilvēku tika aizturēti. Mēs esam aicinājuši uh, atbrīvot protestētāju vārdi, kas nogalināti spīdzināšanas kārtā. Tas ir koši protestu sākuma. Tādēļ gribētu jautāt, cik kādā veidā esat jūs par to atbildīgi un ko jūs darāt, tīri domājot par aicinājumiem atbrīvot no apcietinājuma šos demonstrētājus. Paldies. Viesi, priekšsēdētāji kungs, esmu viens no tiem kolēģiem, kas uzskata, ka kodola vienošanās ir milzīga iespēja. Ja ar šāda veida mūsu sadarbības padziļināšanai. Un tā ir alternatīva, alternatīva būs uh, Ziemeļkorejas uh, scenārijs un vēl pa, sliktāka situācija. Tādēļ ir kodola ieroču izplatība jāpārtrauc. Bet domājot par šo iespēju, kā jūs raugā sliktinās. Otrakārt, kā nākotnē, ne tagad, jūs raugāties jūsu attiecībām ar Izrēlu, un uh, attiecībām nākotnē ar Saudi Arābiju, jo Irāna un Saudi Arābija tomēr ir potenciālas mm, iespējas un potenciāls risinājums nestaktināties. Paldies liels! Dargie Irānas delegācijas locekļi, priekšsēdētāji kungs, sveiks! Jūs esat ieradušies Eiropā, un esat veduši līdzi jūsu dzēnieku vārdus. Tomēr jāsaka, ka nesat līdzi arī vēlētos pievienoties kolēģiem un caur jums aicinātu Irānas iestādes risināt uh, jautājumu un attiekties pret uh, ieslodzītajiem protestētājiem, cil, um, uh, humānā veidā un pārtrauktu šādu vajāšanu. Konsultatīvās asamblejas ārpolitikas priekšsēdētājiem. Jums, diemžēl, desmit minūtēm esam vienojušies un aicinātu jūs izteikties salīdzinoši īsti, cik vien iespējams. Un vēl pēdējais jautājums no manas puses priekšsēdētāja kungs. Vai būtu iespējams jums ko teikt arī par apsūdzībām par to, ka Irānas aģenti ir tātad mēģinājuši iegūt izlūk informāciju par terorismu mērķiem, kas būtu bērndārs Vācijā. Aicinu tiešām uz to atbildēt, bet tagad vārds jums. Paldies kolēģiem. Paldies. Paldies visiem, kas uzdev jautājumus. Būtu zinājis, ka to skaits būs tik liels, būtu ieradies pie jums ātrāk. Mēs pārstāvam pilsoņus, mums ir uh, jārunā par to, kas viņus nodarbina. Mēģināšu šajā īsajā laikā izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Gribēju um, jums pateikties par pausto atbalstu. Bija jautājumi, kas bija savstarpēji saistīti, tos neatkārtošu. Uh, runājot par demonstrācijām, nesenajiem protestiem, par Izrēlu arī izskanēja daudz jautājumu, tāpat kā par cilvēktiesībām. Tos es apkopošu. Un, kā jau teicu iepriekš par Irānas policiju, viņi nenesā ieročus ASV, Kanādā, pat uh, satiksmes policijai ir ieroči. Nesen Kanādā kādu irāņu pilsoni nogalināja uh, policists. Bet mūsu valstī policistiem nav ieroču nēsāšanas atļaujas. Tātad uh, Viņi nemaz tik briesmīgi nevar apspiest demonstrācijas. Daudzi policisti tika piekauti, uh, ievainoti, un viņi neatbildēja ar to pašu. Es jums varu saukt daudz piemēru par ASV, Kanādu, Beļģiju. Ja jūs pārējat pāri. Uh, ielai pie sarkanās gaismas, protams, jūs aizturēs, un tas notiks arī Eiropā un saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju 18 cilvēki ir atbrīvoti no uh, ieslodzījuma. Mēs rīkojamies tāpat kā jūs. Mēs atļaujam cilvēkiem uh, piedalīties demonstrācijās. Mūsu pilsoņiem šādas tiesības ir, protams, ja viņi. Uh, neiet par tālu un uh, nesāk kaut ko vandalizēt. Es saprotu, ka mums ir, mums ir tikai raķetes, mums nav citu ieroču. Un mēs negribam pieļaut, ka kādreiz atkārtotos tāda situācija, ka kāds trakais, kā sadams, mums varētu. Uh, um, uzbrukt. Mums nav kodoli ieroču, un mēs nevēlamies tos ražot. Mums nav arī masu iznīcināšanas ieroču, kā daudzās valstīs. Mēs esam pret to. Bet, lūdzu, esiet godīgi. Mums taču arī ir jābūt spējīgiem aizstāvēties, ja mūsu valstī tiek izteikti atkārtoti draudi. Eh, piemēram, mūsu rīcībā ir raķetes. Tas jau nenozīmē, ka mēs vēlamies kādam uzbrukt vai šaut šīs raķetes kādas valsts virzienā. Ir daudz valstu, kam ir ārkārtīgi daudz raķešu, un nu, pat eh, arī reģionā viena valsts nopirka raķetes no Ķīnas, bet uh, gribēju jums vienkārši paskaidrot šo situāciju, precizēt. Trumpa kunga nes, nesenais ceļojums uz Saudārābiju rezultējās milzīga ieroču piegādes uh, līguma parakstīšanā. Mūsu kaimiņi pērk miljoniem ieroču no Amerikas. Un mēs atrodamies reģionā, kur ir arī kodolvalstis. Tādēļ šīs raķetes, kas ir mūsu rīcībā, ir pats mazumiņš, ko mēs varam izmantot. Ja runājam par tuvējiem austrumiem, tas ir ārkārtīgi sēns jautājums. Kādēļ ir bijis tik daudz vienošanos uh, Oslo, Madrides, uh, Vīnes vienošanās? Uh, Vai tad uh, Irāna ir iejaukusies lietu gaitā? Kādēļ tad šīs vienošanās nerezultējās uh, ar kaut ko labu? Mēs neatbalstām cionistu režīmu, jo šis režīms ir okupējis citas valsts teritoriju, viņi ir uztiepuši savu varu, daudzi cilvēki ir padzīti no mājām, viņi neciena ne ES, ne drošības padomas rezolūcijas, un viņi neļaus bēgļiem atgriezties izcelsmes valstī. Uh, kā Irānas Islāma Republika, mēs apgalvojam, ka palestīniešiem ir jāpiedalās referendumā, lai viņi varētu izvēlēties tādu režīmu, kā vēlas, un mēs atbalstīsim eh, palestīniešu izvēli. Jāsaka, ka tagad tikai 2% no teritorijas piedara palestīniešiem, bet viņiem tāpat patiesībā nepiedara. Viņi tiek nogalināti, ieslodzīti cietumos, pret viņiem uh, um, attiecas vienkārši šokējoši un. Es biju arī okupētajās teritorijās. Es redzēju, cik briesmīgos apstākļos cilvēkiem ir jādzīvo diendienā. Un eh, kāda, piemēram, ir situācija cietumos, tas ir vēl šausminošāk, nu, burtiski tā kā būros tur cilvēki ir ieslodzīti. Un Irānā mums ir nevien reliģiskās minoritātes, Mums ir arī ebreju kopiena Irānā un saskaņā ar konstitūciju viņi pat parlamentā var ievēlēt savus pārstāvjus. Un mūsu parlamentā ir arī trīs kristieši, divi eh, armēņu izcelsmes un viens sīriešu. Mēs esam piešķīruši arī mazākumam viņu tiesības. Irānā atrodas kristiešu baznīcas, ir arī uh, sinagogas. Un katru gadu tur notiek arī remontdarbi, mēs atjaunojam šīs celtnes. Uh, Un jūs mums pārmetat, ka mēs neievērējam cilvēktiesības, arī sieviešu emancipācija ir gājusi uz prokšu, ir sievietes policistes, pilotes, uh, citos vadošos amatos, un Sauda Arābija tikai tagad uh, pēc uh, desmit gadiem atļaus sievietēm braukt maši, pie mašīnas stūras. Nu, Un jūs pārmetat Irānai, ka tā neievēro pamatiesības. Ja pat mēs neticam dzīvēi aizsaulē, mums visiem ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Jūs esat Eiropas parlamenta pārstāvi, kā jūs varat pieļaut to, ka tūkstošiem nevainīgi cilvēki tiek nogalināti? Kādēļ jūs neuzbrukat Sauda Arābijai? Kādēļ jūs uh, eh, Sauda Arābiju, piemēram, nesaucat eh, starptautiskās krimināla tiesas priekšā cilvēku tiesību politiskās situācijas dēļ? Es pieprasu. lai jūs visu to vērtējat eh, kā cilvēki. Imāms šī teica, ka visi eh, ļaudis ir mūsu brāļi un māsas, nestoties uz viņu reliģisko piedarību vai ko citu. Mēs esam musulmaņi. Mums tāpat kā jums, kristiešiem, ir sava sirdsapziņa, ir jādomā par humānismu, visaptverošu humānismu. Jūs pieminējāt uh, politiskos ieslodzītos Irānā. Uh, Bet jāsaka, ka ir šie kontrabandisti ir teikuši, nu, lūdzu, vienkārši ļaujiet izvest mums mūsu kravu cauri Irānai uz Eiropu, bet mēs viņiem to neļāvām.